Lūdzu, visus ieņemt savas vietas, lai mēs varētu nodibināt kārtību un sākt darbu. Vispirms mums ir jāpieņem darba kārtība un ir notikušas nelielas izmaiņas. Desmitais punkts darba kārtībā. Uh, Eh, dzīvnieku labturība to transportēšanas laikā. Vicepriekšsēdētājs Vocehovskis, kurš ir referents eh, kopā ar ēnu referentiem, uzskata, ka viņiem ir nepieciešams vairāk laika, lai strādātu pie kompromisu grozījumiem. Līdz ar to desmitais punkts Vocehovska kunga ziņojums tiks atlikts uz 18. un 19. septembra sesijas laiku. Tad, ja jums nav iebildumu, tad ar šādām izmaiņām pieņemam darba kārtību. Gribētu informēt koordinators, ka ja šodien mums izdosies padarīt darbu pietiekami ātri, tad komitejas sēdes um, beigās mēs norganizēsim um, arī koordinātoru sanāksmu, lai ietaupītu laiku, jo rīt mums ir ļoti piesātināta darba kārtība. Gribēju jūs informēt, ka šodien mums ir pieejams tulkojums visās oficiālajās komitejas sēdēs Uh, valodās. Tātad tālāk ir protokola apstiprināšana iepriekšējām sanāksmēm. Ja iebildumu nav, tad uzskatām, ka šie protokoli ir tikuši apstiprināti. Tāpat gribētu jūs informēt, ka šīs dienas sanāksme tiek rādīta arī tieši saistē internetā. Gribētu jūs informēt arī par to, ka uz doto brīdi 610 grozījumi jau tikuši iesniegti uh, pār tiešajiem maksājumiem, un 550 grozījumi ir iesniegti pār vienotā kopīgā tirgus organizācija. Tātad kopā mums ir vairāk nekā tūkstots grozījumu, nu un cerēsim, ka šie grozījumu plūdi vienreiz apstāsies. Tāpat gribētu atgādināt, ka, lai nodrošinātu komitejas normālu darbu, gribētu atgādināt, ka sekretariāta paziņojums ir izplatīts jums par to, kādā veidā ir jāiesniedz grozījumi par uh, KLP reformu. Bez tam man ir prieks mūsu vidū sveikt Jaunzēlandes parlamenta delegācija, kuru vada uh, godājumais Lockwards Smiths, kurš ir uh, apakšpalātas priekšsēdētājs uh, silti sveicu jūs mūsu lauksniecības komitejas un lauku attīstības, lauku attīstības komitejas vārdā. Gribētu izmantot šo iespēju arī, lai pateiktu, tos apmeklētāju grupai no Toskānas. Un tagad pāriem tālāk pie ceturtā punkta darba kārtībā. Starposmu ziņojums labvēlīgi iznākuma panākšanai 2014.-2020. Um, gada daudzgadu finanšu schēmas apstiprināšanas procedūrā. Dargie kolēģi, kā jūs zinat, debatas par Nākamo daudzgadu finanšu schēma ir ļoti svarīgs tieši KLP kontekstā, un gribētu jūs informēt, ka pirms desmit dienām Eiro padomē notika diskusijas par tā saucamo negotiating box, ko piedāvāja Dānijas prezidentūra. Uh, Eh, gal eh, samita secinājumos vēl nav paust konkrēta nostāja vai pat skaitļi attiecībā uz daudzgadu finanšu ietvaru tomēr. Ag Lauksaimniecības komitejas atzinums, ko šodien apspriežam, eh, būs no procedūras viedokļa mums iespēja paust mūsu komitejas interesi un nostāju Eh, sarunu komandai. Ir īpaši, ņemot, eh, ir īpaši attiecībā uz eh, patreiz piedāvātajiem skaitļiem, tiem skaitļiem, ko mēs gribētu redzēt daudzgad finanšu ietverā. Tā kā tas ir tāds izējas punkts, lai paustu parlamenta pozīciju. Gribētu jūs norādīt, ka Par pamatu mēs ņēmām parlamentu pausto pozīciju e, tā rezolūcijās 2011. E, gada 8. jūnijā, ko sauc par sure ziņojumu, un pozīcija, kas e, pausta desa ziņojumā, kas tika pieņemta 2011. gada 23. jūnijā. Abos šajos gadījumos parlaments ir skaidru un nepārprotam norādījis, ka KLP budžets ir jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī, kāds tas ir paredzēts patreizējam daudzgadu finanšu periodam. Gribētu sveikt arī komisijas pārstāvi Mogels kungu. Un jā, Eh, Lauksaimniecības komiteja ir kādi grozījumi budžetu komitejas atzinumā, tie ir jāiesniedz līdz 4. septembrim. Pusdienas laikam. Un, kā es teicu, šis uh, atzinums uh, principā vēlreiz atkārto mūsu iepriekšējo pozīciju. Un tagad es gribētu pieteikties kolēģis, kas vēlas izteikties. Lavija kungs, uh, ir pieteicies, eh, un Ester, lūdzu, vārds jums. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Un gribētu pateikties arī par darba dokumentu, ko saņēmām. Un es domāju, ka es varu runāt visas tautas pārtejas grupas vārdā kā referenti, norādot, ka Jūs ļoti skaidri nepārprotam darba dokumentā esat norādījuši, ka uh, tas, ko komisija sauc par patreizējā budžeta iesaldēšanu, patiesībā nozīmē samazinājumu par 10%. Un mu, no savas puses es gribētu piebilst, ka mums vajadzētu padomāt arī par eventuālo atkāpšanās pozīciju. Protams, mūsu pamatpozīcija ir tāda, kāda tā pausta sura ziņojumā, bet mēs nevaram paredzēt, kas tiks izlēmts attiecībā uz daudzgadu finanšu ietvaru, ņemot vērā to, ka atrodamies patreiz finanšu krīzes situācijā un uh, dalību valstu budžetu situācijas tiešām ir neapskaužams. Es domāju, ka mums nāksies pieņemt uh, visai smagus lēmumus. Mm, ja dalība valstis ir gatavas dot Eiropas Savienībai pietiekam finansējumu, tad mums ir jāraugās, lai mēs atrastu iespēju, kā likt dalību valstīm atrast šo naudu. Krusīger kungs un tautas partijas grupa ir nobežīsies par otrā pilāra situāciju. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt šo līdzfinansējumu Eiropas Savienības lauksaimnieku paši interesēs. Un Es domāju, mums vajadzētu raudzīties iespējām piesaistīt arī privāto finansējumu. Šķiet, ka tā ir iespēja, kas nav pietiekam padziļināti izvērtēt. Tad kopumā atbalstam jūsu pozīciju un jūsu piedāvāto tekstu, bet es domāju, ka varētu plašāk izvērst uh, to, kāda būtu, varētu būt mūsu atkāpšanās pozīcija. Priekšsēdētājs, paldies, Ester! Paldies par komentāriem starpziņojumu sakarā! Giovanni un pēc tam Džordžs Lēns. Paldies, priekšsādētāji! Es gribētu izteikt tādu plašāku komentāru par šo tekstu attiecībā uz daudzgadu finanšu ietvaru, jo Dānijas prezidentūras secinājumi neveicināja sarunu pavirzīšanos uz priekšu. Tajā pat laikā mums ir jādomā, kā pavirzīties uz priekšu Kīpras prezidentūras laikā. Šorīt no rīta es piedalījos trialogu sarunās par 2013. gada budžetu, un man radās iespējas, ka es atrodos automašīnā, kura brauc bez šofera, jo 28. un 29. jūnijā padomi runāja par izaugsmu un nodarbinātību savās vadlīnijās, tajā pat laikā eh, tas, eh, ko komisija eh, nolēma budžeta sakarā nozīmē 17% samazinājumu budžeta A sadaļā, kur iet runa tieši par nodarbinātību. Un, ja runājam par šo daudzgadu finanšu ietveru, tad es domāju, mums vēl priekšā ir ļoti garš ceļš ejāms. Tādēļ esmu nedaudz nobežījies par to, ko priekšsēdētājs teica, ka uh, mēs piedzīvojam grozījumu lavīnu un tajā pat laikā uh, sarunas par daudzgadu finanšu ietvaru nav pavirzījušās nemaz uz priekšu drīzāk tās atrodas eh, tādā dreifā kā kuģis uz priekšu nevirzoties. Tieši tādēļ es domāju, ka varbūt pat kopā ar komisiju mums vajadzētu izvērtēt, kāds scenārijs tiktu realizēts, ja netiks apstiprināts daudzgad finanšu ietvers saulēcīgi un kādas varētu būt alternatīvas tālākai KLP realizācijai. Tā kā šo hipotēzi arī vajadzētu izvērtēt. Vai mums būtu jāsāk sarunas starp parlamentu komisiju un padomu par šo hipotēzi? Priekšsēdētājs, paldies, Džavānī! Jā, ir e, tiesa, ka ziņas, ko saņemām, Uh, e, nav labās arī no Eirogrupas saņemtās ziņas, nebūtu nav pārāk optimistisks, bet es domāju, ka Eiropas parlaments darīs visu, lai laiku vēl te nešķiestu Un ja mēs neiegūsim konkrētus skaitļus kā LP, tad, protams, debats pabeigt nevar Čorčs Lains un pēc tam Lūjas Kaplos Šantušs. Paldies, priekšsēdētāji! Šis atzinums patiesībā ir ļoti svarīgs dokuments mūsu komitejai, e, jo mēs raugamies, e, ko daudzgadu finanšu ietvaru kontaktgrupa ir nolēmusi parlamentu procedūras sakrā, un šeit pozīcija ir skaidra, ka mēs balsosim par kompromisiem komitejās, bet e, tie nenonāks līdz plenārsēdēji. Tā kā šī ir iespēja paust, kāda ir mūsu iespējamā galējā atkāpšanās pozīcija. Tādēļ, es domāju, mums ir ļoti skaidri jāpadomā par to, kas ir iekļauts šajā atzinumā, jo pretējā gadījumā sarunu vedēji, kas izmanto Sura komitejas ziņojumu par atskaits līniju eh, sarunām ar padomu un komisiju attiecībā uz daudzgadu finanšu ietver saturu, uh, redzēs, ka Sura ziņojumā nav aplūkoti visi tie jautājumi, par kuriem tiek eh, runāts patreiz daudzgad finanšu ietvaru kontekstā tādēļ. Es domāju, ka šī ir iespēja mums noformulēt savu pozīciju. Ja runājam par budžetu, tad šī ir iespēja, kā es teicu, vēlreiz noformulēt mūsu galīgo atkāpšanās robežu un Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par to, kāda situācija iztīsies, ja patreizies budžets tiks eh, iesaldēts, kā arī vai ir iespējams uh, atrast kāds ietaupījums, bet ja tie tiek atrasti, tad nekādā gadījumā nedrīkstam pieļaut, ka komisija ietaupa līdzekļus uz KLP budžeta rēķinu daudzgadu finanšu ietvaru kontekstā. Otrakārt, Es nezinu, vai mēs gribam runāt par maksājumu sadalīšanas jautājumu, un vai par to būtu jārunā šajā dokumentā vai nē. Varbūt, ka mēs varētu noformulēt tādu vispārīgo pozīciju šajā jautājumā. Es domāju, ka mums vismaz vajadzētu pieminēt to, kāds ir mūsu viedoklis šajā jautājumā pārdals jautājumā. Un trešais jautājums ir par to, kas atrodas ārpus daudzgad finanšu ietvaru un kas tajā ir ietverts. Jo mēs, kad balsojām, nezinājām, ka komisija grasās ņemt līdzekļus no krīzes rezerves fonda un EGF. Eh, e un jautājums ir, vai mēs piekrītam šādai pieejai vai arī mēs uzskatām, eh, ka eh, šī eventuālā nauda nonāktu atpakaļ budžetā, jo tā ir tiešām virtuāla nauda, kas būtu pieejama tikai kaut kādas krīzes apstākļos. Un kas notiks tad, ja KLP finansējums tiks samazināts? Tātad, kā es teicu, šis atzinums ir mūsu vienīgā iespēja paust to, kāda ir lauksaimniecības komitejas pozīcija un cik tālu mēs esam gatavi atkāpties. Tā kā ir ļoti svarīgs, kāds būs šis saturiskais piepildījums šīm darba dokumentām. Paldies! Grazie, George. Assolutamente molto. Paldies, George. Es ļoti lielā mērā piekrītu tam, ko jūs sacījāt. Vienīgā iespēja, kas mums ir, lai norādītu savu viedokli attiecībā uz uh, DFS, ir šis atzinums. Turpināsim debats. Es redzu, ka daudz cilvēku tagad vēlas jau izteikties. Kapelas Santas kungam vispirms vārds un pēc tam Magīnes skundzē lūdzu. Priekšsādātāji, es tikai gribēju piekrist tiem, uh, runātājiem, kas uzteica jūsu darbu. Manuprāt, Laina kungs pieminēja kādu ļoti svarīgu jautājumu, proti dokumentu no Dānijas prezidentūras. Viņš runāja par maksājumu sādēlu un nesen Eiropas ārlietu padomu pieņēma lēmumu par šo jautājumu. Un es domāju, ka tas būs viens no tādiem ārkārtīgi nozīmīgiem politiskajiem lauciņiem, un mums ir jāiegūt visi pūliņi, lai šo jautājumu ātrāk atrisinātu. Šajā atzinumā ļoti skaidri ir parādīts komitejas bāžas, un es domāju, ka tas ir ļoti labs darbs. Paldies, priekšsēdētājs, paldies, Lūis. Kolēģi, Tā kā ir ieradusies Jaunzēlandes delegācija, tad es gribētu, lai mēs viņus tagad sveiktu. Gribu mīļi sveikt mūsu vidū godāto Lokvudu Smita kungu, viņš ir Jaunzēlandes pārstāvju palātas spīkers, un gribētu pateikties visiem jaunzēlandiešu kolēģiem, kas šodien pie mums ir ieradušies. Liels paldies, ka atbraucāt pie mums un laipni lūgt šajā komitejas sanāksmē. Paldies! Un tagad turpināsim debatas. Mērīt Makīnes skundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdātāji. Paldies par ieguldīto darbu, tīpaši par to, cik skaidrs ir šis darba dokuments. Jaunzēlandiešu kolēģiem es varētu teikt, ja viņiem ir grūtības ar lauksaimniecības budžetu, tādas sarežģītas grūtības, tad varbūt, ka mēs tik tiešām varam palīdzēt viņiem tās atrisināt. Es gribētu pateikt vēl kaut ko papildus tam, kas izskanēja jau iepriekš. Mana sarkanā līnija ir šāda. Uh, Jūs pieminējāt, ka te ir vairāk nekā tūkstots eh, grozījumu dažādiem ziņojumiem. Tas ir tikai sākums. Visos šajos grozījumos tiek lūgt zemniekiem darīt kaut ko vairāk, un mēs viņiem savukārt sniedzam mazāku atbalstu. Es uzskatu, ka ja budžets nav tāds, kā, tādā apjomā, kā parlaments vēlas, tad vajadzētu samazināt šos grozījumus, tādēļ, ka uh, Nav pieņemam tas, ka mēs prasam zemniekiem darīt vairāk, padziļināt zaļumošanu, izpildīt aizvien vairāk direktīvas un tāpat laikā atņemam viņiem naudu. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies Mēridai! Jā, es ļoti lielā mērā jums piekrītu. Mums ir ārkārtīgi liels vairākuma atbalsts Deisa ziņojumam, tāpat arī Sūra ziņojums tiek atbalstīts ar būtisku balsu vairākumu. Tagad Brita Reimers un pēc tam Elisabet Köstinger. Brita, lūdzu. Paldies. Arī es gribētu pateikties par šo ļoti struktūrēto dokumentu, kas ļoti konsekventi koncentrējas uz dažiem jautājumiem. Gribētu pateikt to, ka man uh, ir tāds bažas, ka mēs eh, Eiropas diskusijās par krīzi dažkārt neesam pietiekami eh, vērīgi runājot par Eiropas Savienības budžetu. Tur apgrozās milzīgas summas, un līdz ar to mūsu budžets ir relatīvi mazs, un varbūt tāpēc mēs ne, nepietiekam nopietni to uztveram. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu steidzīgāk cīnīties par šo lauksainiecības budžetu, jo ja mēs Eiropā, ja mums ir jāizdara vairāk un jāiztērē aizvien mazāk naudas, tad gal galā dalību valstīm pirmkārt būtu jāparāda tas, ka arī viņi ievēro šādu disciplīnu, un to es šobrīd neredzu. Un tāpēc es domāju, ka no šī viedokļa es ļoti priecājos par gaidāmajām diskusijām, tad jau redzēsim, kā mēs beigās varēsim atrast tādu vienotu nostāju, ko visi atbalstām. Paldies! Paldies, Brita, un tagad kā Stingers kundze, lūdzu. Ähm, Paldies, priekšsēdētāji! To, ko teica iepriekšējie kolēģi, noteikti var atbalstīt īpaši attiecībā uz uh, samazinājumu, kas draud lauksaimniecības budžetam. Mums tiešām jābūt ļoti uzmanīgiem. Ester Delange to pieminēja. Lauka attīstības joma no dalību valstu puses uh, saskars ar milzīgu spiedienu. Un šeit uh, Nacionālajie finanšu ministri redz eh, ietaupīšanas potenciālu. Un man šķiet ļoti svarīgi, lai mēs nenogurtu, vienmēr skaidrojot un uzsverot, ko lauka attīstības līdzekļi uh, Laukatīstības fonds ir eh, tādi eh, līdzekļi, kas veicina izaugsmi, arī zaļo izaugsmi, un tieši šajā jomā nekādā ziņā nedrīkstētu eh, laikā, kad mums ir jācīnās ar līdzekļu trūkumu, nedrīkstētu šeit samazināt finansējumu. Pievienojos Magines skundzei, kas attiec uz pirmo pīlāru un tiešmaksājumiem. Un tieši lauku attīstības jomā, es domāju, tie ir pilnīgi pamatoti. Un no mūsu puses uh, Mums ir eh, par to jācīnās. Giovanni Lavija to pieminēja, un man tas arī ir svarīgi, proti, lai mēs kopīgi ar komisiju uh, izstrādātu tādu iespējamo B plānu, ko varētu izmantot, ja sarunas nevarētu laicīgi noslēgt. Tieši maksājuma ziņā varbūt nav tik daudz problēmu. Šeit mēs varētu turpināt eh, strādāt ar vienu 12. daļu no budžeta. Uh, bet uh, lauku attīstībai ir uh, plānojums līdz 13. gada decembra beigām. Tātad uh, šeit lauksaimniekiem ir milzīga neskaidrība pēc šī datuma. Un um, tāpēc mums vajadzētu komisija, komisiju šeit iesaistīt un kopīgi ar parlamentu mums kopā izstrādāt šādu plānu. Vēl par skaitļiem. Pirms dažām nedēļām parādījās pētījums no mam agrī, uh, kas eh, pētīja dažādus maksājumus eh, dažādās pasaules valstīs, un šeit parādījās, ka ASV, piemēram, trīsreiz vairāk uh, subsīdiju izmaksā saviem lauksaimniekiem nekā Eiropa to dara, un to mums noteikti vienmēr vajadzētu arī paturēt prātā, un jo īpaši mūsu valstu un valdību vadītājiem vajadzētu uz to norādīt. Tātad te nav runa tikai par darba vietu nodrošināšanu un pārtiks ražošanas nodrošināšanu Eiropā, bet runa ir par mūsu konkurētspēju pasaulē. To nevajadzētu aizmirst. Paldies! Molto bene, grazie, Elisabete! Liels paldies! Stuarts Agņo un pēc tam Albertes. Thank you, Chairman. I... Paldies, priekšsēdētāji! Man bija ļoti interesanti uzklausīt Lavijas kungu teikto, kuram ir tas neapskaužamais uzdevums. Uh, censties eh, no komisijas panākt kaut kādu saprāta balstu, kas attiecas uz eh, KLP reformas budžetu. Tad, kā viņš jau teica, neraugoties uz viņu smago darbu, un es zinu, ka viņš ļoti cītīgi strādā, viņš šķiet, ka viņš atrodas automašīnā, kurā nav šoferu. Mašīna nekontrolēt virzās uz priekšu. Vinstons Čēčils līdzīgā uh, situācijā būtu teicis, ka tā ir kā staigāšana bez noteikta mērķa sasniegšanas. Viņš te, te izskanēja arī tas, ka Dānijas prezidentūra ir atstājusi novārtā šo jautājumu. Viņi gal galā strādā pusgadu, un Dānija ir arī valsts, kas ir plaši pazīstama ar savu lauksaimniecību, ar cūkopību un tā tālāk. Viņi neko nepanāca. Un tagad Kiprā otrajā pusgadā kuram traucē vasaras brīvlaiks un pēc tam Ziemassvētku brīv, brīvlaiks, eh, būs ļoti grūts uzdevums, tādēļ, ka kīprieši nav zinām ar savu lauksēmniecību. Tā kā es domāju, ka mēs gandrīz vairs nesam panikā. Man ir jāatbalso Lavijas kunga jautājums. Viņš jautāja, ko, ko darīsim šādā situācijā, jo laiks sāks līdēt mums laukā no rokām. Uh, Man ir vēl viens jautājums komisijai. Vai tas viss beigsies eh, ar to, ka to mums vienkārši uzspiedīs? Paldies! Grazie, Agniu! Paldies! Un tagad Albertam Deisam dotu vārdu. Paldies, uh, Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu uzsvērt to, kas jau tika teikts. Mūsu politiskajai grupai uh, jau svarīgākie punkti tika pieminēti, un Lavija kungs uh, un citi kolēģi e, izteicās, un mums te ir e, vienots viedoklis, un arī Magēnes skundze to pieminēja, ka pat, ja e, lauksaimniecības budžets paliks tā pašā līmenī, tad jau komisijas priekšlikuma nozīmē būtisku samazinājumu. Tas nozīmē, ka atbalsts būs mazāks, bet lauksaimniekiem būs jāiegūt lielāks darbs. Tā tad uh, eh, būs jāizdod vairāk naudas uh, par uh, to pašu darbu un, un mazāks atbalsts būs. Es tagad vairāk kā 20 gadus esmu šeit deputāts un vienmēr finanšu sarunās tikai pēdējā brīdī vienmēr tiek panākt vienošanās. Un ja šoreiz uh, situācija būtu atšķirīga, es noteikti priecātos, bet man tomēr bail, ka uh, cerības nav milzīgas. Valstu un valdību valdītāji varbūt uh, tikai nākamā gada beigām tuvojoties vispār vienosies, un tad no 14. gada janvāra to visu tad nevarēs vēl īstenot. Es domāju, ka komisijai ir uh, jāakceptē, un tur mēs esam viensprātis, ka mēs varēsim lauksaimniecības reformu uh, pieņemt tikai tad, kad būs nodrošināts Eiropas Savienības finansējums. Uh, tātad 20% mazāk uh, uh, finansējumu un 30% vairāk darāmā, to mēs nevaram pieņemt. Šeit uh, lauksaimniecība ir turpmāk arī uh, jāatbalsta, un tas nav atbalsts tikai uh, lauksaimniecībai. Mums vienmēr tas ir jāatkārto, tas nāk par labu arī patērētājiem, jo atbalsts lauksaimniekiem, ja tā nebūtu, tad tas novest pie tā, ka uh, patērētājiem būtu jāmaksā vairāk par pārtiku, un līdz ar to šī ir labi ieguldīta nauda. Ja viens procents no IKP Eiropā tiek lauksaimniecībai uh, ieguldīts, tad tas nav daudz, mums ir jāfinansē šī joma. Grācija, Albert. Paldies. Paldies, Albert. Jāra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es negribu teikt, ka tas ir nepieklājīgi, bet tomēr nav labi, ka dalība valstis uh, mūs sūta ceļojumā un nesaka, cik dos mums lietas pārtiks. Tātad te nav taisnīgi noteikumi. Mēs nezinām, kāds būs budžets. Uh, Mani tiešām ļoti satrauc tas, ka visu laiku tiek runāts par izaugsmu un nodarbinātību. Eh, to mēs visi, protams, vēlamies, bet uh, no tā pilnībā izslēgt lauksainiecības politiku, nu es nezinu, taču pirmajā pīlārā mēs uh, tikai to vien darām, kā īstenojam uh, Uh, īsta, uh, tātad īstenojam nodarbinātības un izaugsmas politiku. Ir 17 miljonu nodarbināto lauksaimniecībā. Te nav uh, runa tikai par jaunām darba vietām, te ir runa drīzāk par veco darba vietu saglabāšanu. Un um, mēs kā komiteja vienojāmies un mēs vēlamies, lai budžets tiktu apstiprināts. Un uh, Ja budžets būtiski atšķirsies, tad mums eh, ir jādod iespēja arī diskutēt vēl par lauksainicības reformu, jo mēs tad to nevaram pieņemt. Un ja būs izmaiņas, tad jāskatās, kas notiks. Jo, kā Daiskungs teica, nevar būt tā, ka ir vairāk birokrātijas un mazāk naudas, tas vienkārši nav pieņemam. Tāpēc mans lūgums vēlreiz mums pašiem saglabāsim konsekvenci. Uh, um, vedīsim sarunas ar uh, padomi un uh, saglabāsim savu nostāju šajā jautājumā. Mišel Dantene, poi viceprezidente Siekirieski. Mišel. Paldies, Mišels Dantens, un pēc, pēc tam Sikerska kungs. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par paveikto darbu. Es domāju, ka mums ir jābūt realistiem. Uh, Šis te budžeta jautājums, tā skaitā arī lauksainiecības budžeta jautājums, gal galā to izšķirs valstu un valdību vadītāji, jo lauksainiecības jautājumi daudzās no mūsu valstīm ir svarīgi un um, uh, daudzās valstīs mēs redzam, ka lauksaimniecība ir tāds kā priekšnosacījums arī vispārējiem budžetam. Tātad jāskatās, ko Uh, darīs valsts un valdību vadītāji. Un uh, gribētu par to nedaudz izteikties. Mēs uh, visi strādājam tādā situācijā, kad 2002. gadā tika pieņemts tāds pēdējais vispārējais uh, dokuments par uh, lauksaimniecības budžetu, un um, tātad ir šī vienotā ideja, uh, kas iedvesmojās uh, no idejas, ka tirgus var uh, reglamentēt un vadīt lauksaimniecības uh, jautājumus. Tagad mēs dzīvojam 21. gadsimtā, pilnīgi citā situācijā, un mēs redzam, ka tirgi nespēja paši sevi uh, regulēt, uh, un uh, redzam arī, ka pārtiks produktu cenas uh, svārstās. Uh, Un valstis, kas kādreiz prasīja lauksaimniecības budžeta samazinājumu, tagad ir tās, kas pirmās eh, prasa papildus finansējumu tai pašai lauksaimniecībai. Vispirms es domāju par Brazīliju, es domāju par Argentīnu. Elizabeth Gostenger to arī teica, es eh, domāju šeit arī par ASV Tātad amerikāņi prasa, lai tiktu mazāk darīts, bet tagad mēs redzam, ka trīsreiz vairāk amerikāņi dod subsīdijas savai lauksaimniecībai nekā mēs. Un mums ir eh, jādomā par šo realitāti. Es nesaku, ka mums nevajag mainīt savu lauksaimniecības politiku, tai ir jātīstās, bet tad, kad mēs runājam par līdzekļiem, tad mums ir jāsalīdzina uh, arī uh, sava situācija ar pasaules situāciju. Pasaule ir mainījusies. Mēs nedrīkstam uh, būt uh, tādā pabērnu lomā. Mums ir uh, jāpaskaidro citiem, kas notiek mums apkārt, kas notiek pasaulē. Uh, lauksaimniecība ir uh, ekonomiska aktivitāte un tā ir ļoti būtiska. Paldies. Grazie, Mišel. Priekšsēdētājs. Paldies, Mišel. Un, protams, mums ir eh, jādara viss iespējamais, lai nosargātu šīs sarkanās līnijas. Kerska kungs, vicepriekšsēdētājs, lūdzu jums vārds. Bardzo przepraszam. E, oczywiście tu między nami panuje duża zgoda. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā mēs e, savā vidū uh, esam visi viensprāts. Mēs visi esam par lauksaimniecību. Tā ir joma, kas mums visiem ir ļoti tuva. Bet situācija ir eh, ļoti eh, specifiska, un mums vajadzētu padomāt par to, vai lauksaimniecības komitejai nevajadzētu uh, ieņemt tādu ļoti konkrētu pozīciju attiecībā uz budžetu un KLP reformu, jo tie ir uh, saistīti temati. Protams, mums ir jāuzdod jautājums, vai mēs uh, varam darīt kaut ko vēl tagad, pirms vasaras pārtraukuma, un arī jādomā par to, ko varēsim darīt pēc vasaras brīvdienām. Un vēl gribēju teikt arī to, ka tiekoties ar eh, kolēģiem uh, no Polijas parlamenta, Diemžēl runātājiem tika izslēgts mikrofons. Okay, okay. Zunīcpēm. I, uh... Tātad es e, tikos ar Polijas parlamenta deputātiem, runājām par lauksaimniecību, un man norādījusi konkrētu problēmu. Proti, ka sarunas jau ir sākušās un tiek runāts jau par lauksaimniecību. Ir, zinām, daži priekšlikumi, eh, dalībvalstis ir lietas kursā, sarunas turpinās. Mēs uh, apzināmies, ka tieši Eiropa padoma izlem šos jautājumus un ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, varbūt eh, kontaktētos ar saviem premjeriem, ar ministriem, kas eh, piedalīsies Eiropadomē, padomas darbā. Mums ir jāuztur kontakti ar viņiem un jāskatās arī, kā tika pieņemti budžeti pēdējos gados priekš lauksaimniecības un uh, es konstatēju, ka netika ņemta vērā uh, paplašināšanās un arī lauksaimniecības uh, jomas izmaiņas. Grazie, viceprezidente Sigirīs. Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs. Tagad Žozē Bovī. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu nedaudz pēc būtības izteikties ne tā kā teica Dantēna kungs, bet atšķirīgi, bet varbūt tā pašā virzienā. Šobrīd mani satrauc šī budžeta nākotne, tāpat kā visus citus, bet nevar būt to pašu iemeslu dēļ. Kas man šodien uh, satrauc, tas ir mūsu lauksansības politikas leģitimitāte. Ja tai nav leģitimitātes attiecībā uz izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, tad valstis uh, teiks, uh, kāda jēga finansēt lauksaimniecību, kas grauj vidi, kas grauj darba vietas un kas neražo kvalitatīvus produktus. Diemžēl pilsoņi to grib zināt, tie priekšlikumi, kas tika izteikti e, šajā parlamentā, un e, šie priekšlikumi iet pilnīgi nepareizā virzienā. Kad es redzu, ka um, mēs e, nevaram panākt progresu par pārdalījumu, ka griezt, kas tiek noteikti, neatbilst vispār nekādi tām vajadzībām, kas ir lauksainiecībā. Es gribētu teikt, ka tas ir pliķis sejā lauksaimniekiem. Uh, Mēs redzam, kas notiek eh, zaļināšanas jomā, tur visi šie eh, pasākumi tiek vienkārši noplicināti. Tātad kā pilsoņi var atbalstīt lauksēmniecību, kas eh, piespiež zemniekus pie sienas un vienkārši liek viņiem ražot pēc iespējas zemākas kvalitātes produktus? Vabbè, intervengo su quello che dice Bovē, magari farò qualche... Paldies. José Bovē kungam. Uh, Tagad Hoislinkungs, un pēc tam atgriezīšos atkal pie tā paša punkta. Jā, paldies! Es, gribē, es gribēju vēlreiz izteikties, jo gribēju sacīt, ka mēs ļoti bieži esam apmainījušies ar viedokļiem par šo tēmu, bet man tā vienmēr liekas interesanti, tādēļ, ka kolēģi Alberts Des un Jārkungs ir uh, bijuši ļoti vienot savos no viedokļos. Viņi pieder pie Kristīgo demokrātu saimas, un tad varbūt vajadzētu viņiem Berlīnē par šo jautājumu runāt, jo tieši Vācijas valdība izdara milzīgu spiedienu uz visu Eiropas Savienību. Un tāpēc vajadzētu savās valstīs eh, valdošajām partijām pateikt, ka nu tā nu nebūs, ka mēs tagad samazinām to visu par 108 eh, miljardiem. Un te kaut galā ir runa par lauksaimniecības jautājumiem, Es nevaru iedomāties, ka tāds risinājums varētu būt labs. Un vēlreiz es gribētu skaidru un gaišu norādīt uz to, ka saistības starp reformām un naudu pavisam noteikti ir svarīga. Ir ne tikai jāpieņem lēmums par reformu, kas ir pelnījusi vārdu reformu, mums arī Eiropas parlamentā ir jāpanāk pietiekam liels atbalsts visam šim te procesam, kas attiec uz lauksaimniecības jomu, jo nepietiek jau ar to, ka mēs divreiz esam nobalsojuši un paliks tas budžets tādā līmenī. Es domāju, ka pretējā gadījumā uz mums visiem izdarīs milzīgs piedienu. Tāpēc es gribēju teikt, ka, lai šī agrārā reforma tik tiešām būtu pelnījusi šo vārdu, tad mums nepietiek ar to, ka mēs tagad pateiksim, mums ir nepieciešama nauda, lai varētu konkurēt pasaules tirgu. Es domāju, ka tā ir uh, spirāla cena attīstībai uz leju. Un, mēs nedrīkstam uzskatīt to par Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas iezīmi. Uh, Tas nebūtu saprātīgi, mēs nevaram mm, šādi neko atrisināt, un tāpēc mums arī ir skaidri jāparāda, kas tad ir sak sakni šai reformai, ka mēs vēlamies ilgtspējīgu politiku, un eh, tāpēc tam ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Paldies! Paldies Mārtiņam! Mērīt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka vēlos vēlreiz izteikties, bet uh, nebūtu pareizi neatbildēt uz uh, Bavēkungu teikto. Es centos atrast to pētījumu, kas pagājušajā nedēļā tika nosūtīts par ēpastu visiem kolēģiem par sabiedrisko domu attiecībā uz lauksaimniecību, un uh, tas bija tāds ļoti pozitīvs rezultāts. Es domāju, ka ja mēs runājam par tik delikātu jautājumu, tad jāsaka, nu es nepiekrītu daudziem jautājumiem par ilgtspēju, uh, bet teikt, ka sabiedrībai ir ļoti slikts viedoklis par lauksaimniecību, tas nu gan nav pareizi, balstoties uz nesenā pētījuma rezultātiem, un tāpēc es vēlos, lai tas tiktu ierakstīts protokolā. Jautājums par leģitimitāti, manuprāt, ir tāds ļoti, ir, ir ļoti vietā šobrīd. Uh, Mēs lūdzam Eiropas lauksaimniekiem darīt vēl vairāk. Man kolēģi no Jaunzēlandes arī runā, strādā pie vidas jautājumiem, bet viņi to dara savādāk. Mēs runāsim par zemes izmantošanu un zemes izmantojumu maiņu. Uh, Mēs te runājam par oglekļa jautājumiem un citiem sarčītiem noteikumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu veltīt liels pūliņas budžetam un īstenot reformas, un es gribētu vērst kolēģi uzmanību šo neseno pētījumu, lai viņi iepazītos ar to, ko cilvēki tik tiešām domā par lauksaimniekiem, lauksaimniecību kā tādu un, un viņu pienesumu vidē. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs. Visi deputāti, kas vēlējās, tagad ir izteikušies, un tagad uh, pievēršos komisijai. Lūdzu, komisijas pārstāvjiem vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī par šo interesanto debatu un interesantajām diskusijām, kas ļoti atklāti parādīja to, kā, kāda ir uh, atsevišķo deputātu attieksme pret daudzgad finanšu schēmu. Mēs esam ļoti apmierināti par uh, jūs paustu atbalstu komisijai arī tādā ziņā, ka komiteja cenšas um, iekustināt sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, cik tālu tas ir iespējams. Un komisija rīkojas tieši tāpat, mūsu mērķis ir tieši tāds pats, un šajā sakarībā mēs uh, pirms uh, neilga laika nācām klajā ar tādu kā atjaunināto informāciju par daudzgadu finanšu schēmu, un jums šī informācija arī ir pieejama. Mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka jūs atbalstat mūs, ka šo procesu vajadzētu iekustināt. Mēs uzskatām, ka pirmā izteikuma no Kīpras prezidentūras liek mums būt optimistiskiem, jo viņi tik tiešām ir ļoti apņēmības pilni pavirzīt to visu uz priekšu, lai rudenī jau varētu konkretizēt diskusijas. Šajā sakarībā Atsevišķi šīs komitejas deputāti jautāja, vai nebūtu saprātīgi diskutēt arī par B plānu. Atklāt sakot, man liekas, ka vēl nav pienācis īstais laiks domāt par B plānu. Manā skatījumā no vienas puses tas būtu nepareizais signāls, jo ļoti daudz cilvēku uzskatītu tādējādi, ka mēs esam jau zaudējuši cerības, laicīgi nonāk pie risinājuma, un otrkārt ir arī iespējas līdz gada beigām tomēr pabeigt sarunas par daudzgad finanšu schēmu un līdz ar to tad izdotos līdz 14. gadam tad arī īstenot šo reformu 1. janvāri. Es gribētu teikt, ka tā, tāda būtu komisijas eh, DSF interpretācija. Es domāju, ka Man šobrīd nav īstais brīdis, un varbūt es arī neesmu pareizais cilvēks, lai par to izteiktos. Es varu jums tikai droši teikt, ka komisija turpinās savus centienus, lai panāktu vienošanos pēc iespējas drīzāk un, protams, ņems vērā lauksaimniecības nozars intereses visā pilnībā. Paldies! Nu labi, paldies! Tātad tagad uh, mūsu priekšā ir uh, visai skaidrs priekšstats par to, kāds ir parlamentā, uh, teiksim, kāda ir parlamenta nostāja šajā jautājumā. Un tādējādi tiek e, ieskicēti tie mērķi, kas sasaucas ar Sura komitejas e, konstatējumu un iepriekšējo desa ziņojumu. Tas ir Mēs e, ļoti skaidri redzām, kādas ir lauksaimniecības e, politikas prerogatīvas, kam ir nepieciešams finansējums, lai atrisinātu esošās problēmas un uzdevumus. Es piekrītu ļoti daudzām lietām, kas tika paustas šeit no kolēģa puses. Un es domāju, ka mums vajadzētu iezīmēt arī jaunos izaicinājumus un uzdevumus, kas ir e, jārisina lauksaimniekiem šajā konkurences situācijā kad mēs redzam, ka starptautiskajos tirgos uh, um, ir ļoti liela cenu maini, svārstības, liels cenu svārstības ir uh, ļoti neskaidra situācija. Un šeit vajadzētu. Uh, atcerēties arī visu tās lietas, kas tikušas eh, jaunas eh, sasniegts un izdarītas eh, KLP, bet es domāju, mums ir jāpiedāvā adekvāta atbilde patreizējai situācijai lauksaimniecībā un gribētu pateikties visiem referentiem par to rūpi un pūlēm, ko viņi ir pielikuši gatavojot šo atzinumu, un es domāju, ka mēs eh, daudz ko arī gūsim no augstvērtīgiem grozījumiem, un es ceru, ka grozījumu būs eh, tik, cik mēs spēsim vispār apzināt, apstrādāt un iestrādāt atcenumā, un gal, galā iegūsim eh, ļoti augstvērtīgu atzinumu. Es tikai gribētu teikt, ka šis atzinums, kas tagad tiks virzīts tālāk, kā jau tik norādīts, ir eh, mūsu iespēja uh, ieskicēt kur mēs ejam. Un, kā es teicu, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 4. septembris, 2012. Varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā, 5. punkts, tas ir cieši saistīts ar šo punktu, ko nu pat skatījām. Un 5. punkts ir par Eiropas Savienības 2013. finanšu gadu vispārējo budžetu visas iedaļas. Šeit atzinuma autori ir Ester Delange. Un eh, jautājumā par mandātu trialogām mēs eh, patreiz eh, atrodamies ļoti izšķirošā procesa fāzē un jūlija beigās padomi pieņems galīgo lēmumu budžeta sakarā un mēs tad, tad arī dodam savu pienesumu, strādājam pie grozījumiem un tagad došu vārdu Esterēta Langskundzei un eh, pirms tam, do, pēc tam došu vārdu Longo kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Katru gadu budžeta cilvēkiem ir jāstrādā ar vien ilgāk un ilgāk, pirms viņi var doties eh, vasaras atvaļinājumos, jo eh, viņiem ir jāgaida korepēra lēmums trešdienā, un e, tad padoms secinājumi, kas e, šogad būs vēlāk nekā ierasts, tas ir jūlija beigās, varbūt tādēļ, ka tas ir pēdējais gads daudzgadu budžeta posmā. Un Kā jau tika iepriekš norādīts, eh, komisijas priekšlikums 7% palielinājums lauksaimniecībai eh, patiesībā nav ticis plaši apspriests, jo palielināsies maksājumi tikai par 2%. Es īsti varbūt eh, neesmu iedziļinājusi, nespēju paskaidrot eh, to, kas ir saistīts ar maksājumu kavēšanu, bet tas ir saistīts arī ar reģionālās attīstības politikas, tikas realizēta vairāk gadu garumā. Gribētu norādīt, ka daudzas valsts padomē ir visai kritiski noskaņotas attiecībā uz šiem septiņiem procentiem. Bet, kas attiecās uz iesaldēšanu, tad eh, patiesībā padome jau daudz eh, gadu budžeta termiņa sākumā daudz ko solīja saistību sakarā tajā pat laikā ir skaidrs, eh, jo vairāk saistību kāds uzņems, jo vairāk maksājumi ir jāveic perioda beigās. Līdz ar to iespējams, ka šo problēmu padomu pat ir radījusi, mazāk maksājumu, vairāk saistību. Tāds ir rezultāts. Bet uh, otrs iemesls, uh, kādēļ uh, ir šis uh, iesaldēšanas priekšlikums, tas ir tādēļ, ka mm, komis, uh, padome nevēlas uh, ķerties uh, klāt uh, ārkārtas eh, gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem, bet es gribētu aicināt kolēģis ne tikai paskatīties, kur ir nepieciešams papildus finansējums, bet paraudzīties arī, kur ir iespējams panākt ietaupījumu. Šeit vēršos pie kolēģiem, tīpaši ānu referentiem, lai tie norādītu uz tām iespējām, ko viņi redz. Varētu parunāt arī par provizoriskajiem skaitļiem, ko ir paudis korepērs un par ko runā padome. Iepriekšējos gados tika veikti tā saucamie lineārie samazinājumi, bet tie būs individuālie samazinājumi. 8 miljoni tikuši atņemti mm, reklāmas pasākumiem. Tas man pārsteidz, jo iepriekšējā gadā augļu un dārzeņu sektoru skāra smaga krīze. Spānijā, Nīderlandē bija problēmas ar uh, papriku, ar gurķiem. Un šajā krīzes laikā mēs teicām, ka ļoti svarīgi ir sniegt eh, adekvātu informāciju patērētājiem. Un kas tad ir darīts? Tas pats attiecās arī uz ražotāju organizācijām, reformējot lauksaimniecības politiku. Mums ir jācenšas eh, um, izmainīt situāciju, kad ir tikai eh, daži lielie dominējošie ražotāji. Tālāk lauka attīstībai 100 miljonu samazinājums un visbeidzot, cik realistiski ir teikt, ka uh, jūs saņemsiet 300 eh, eh, miljonus papildus eiro eh, pēc kontu salīdzināšanas. Tas ir atgūstot līdzekļus no dalībvalstīm. Šķiet, ka komisija ir visai ambiciozi izvirzījusi šo mērķi. 300 miljonu atgūšana. Nu jā, es domāju, ka tas ir klasiskais gadījums, ka cilvēki uh, grib lietas izskaistināt un vajadzētu pavaicāt konkrēti padomē, kas pēc viņu domām ir reāli iespējams un kur ir iespējams kaut ko ietaupīt, un visbeidzot par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās pasākumiem. Es domāju, ka lauksaimniecības eh, komitejai tiešām uh, nāksies uh, cīnīties ar komisiju aci pret aci un zobu pret zobu, lai panāktu to, ko mēs vēlamies, jo mēs uzskatām, ka pietiekam daudz nav ticis izdarīts tā saucamo pilotprojektu sakarā un sagatavošanas pasākumu sakarā. Jāsaka, ka ļoti bieži statistika, ko mēs saņēmām, vairāk koncentrējas uz cenām un uz šīm pārtikas ķēdēm, bet neiet runa par pēļņu, ko gūst katrs no pārtikas eh, ķēdes dalībniekiem. 20-30% pēļņa distribūtoriem un tātad realizētājiem ķēdes beigu posmā, bet tikai 5 līdz 4% pēļņu ražotājiem, tiem, kas atrodas šīs ķēdes pašā sākumā. Tā kā mums vajadzētu domāt par to, lai mēs varētu izmainīt šo situāciju, un es domāju, ka tieši šeit varētu izmantot pilotu projektus. Uh, vēl viens pilota projekts pirms vairākiem gadiem. Jūs atcerieties Mulder uh, kungu šīs komitejas uh, deputātu. Viņš iesniedz projektu, ko mēs visi atbalstījām. Tur bija teikts, ka komisijai ir jāraugās, kādus objektīvus kritērijus varētu izmantot, lai aprēķinātu he hektāru subsīdijas, tad platības subsīdijas, bet tas tika atstumts malā. Kas attiecās uz reģionālajiem maksājumiem, tad komisija saka, ka vienlīdzīga attieksme nav godīga, eh, ka nebūtu godīgi noteikt vienotu maksājumu likmi par platībām visā Eiropā. Bet komisija eh, nav izmantojis šo iespēju, lai nāk klajā ar reāliem objektīviem kritērijiem, ko tad izmantot eh, šo maksājumu aprēķināšanai. Tāpat tika norādīts, ka uh, tirgos cenas ir ļoti svārstīgas, bet es domāju, ka akadēmiķi zina, eh, kā tas izskatās teorijā, bet uzņēmēji paši zina, kā notiek piemēram cukura uzpirkšana nākamajām gadām kamēr lauksaimniekiem ir jāspēj orientēties eh, šajā 21. gadsimtā ar ļoti svārstīgajiem uh, Eh, tirgiem. Šajā gadā komisija saka, ka vajadzētu izmantot 21. un 24. pāntus regulā par lauku attīstību. 21. pāns ir par apmācību un 24. pāns ir par konsultatīviem pasākumiem. Eh, un eh, vajadzētu pavaicāt, vai dalība valsts ir izmantojušas šos pāntus lauku attīstības regulā, lai izmantot lauku attīstības fondu līdzekļus eh, lauksaimnieku apmācībai un konsultācijām. Un tad gribētu pavaicāt, vai tiek izmantot līdzekļi, lai lauksaimniekus pienācīgi informētu par to, eh, ko darīt ar šiem svārstīgajiem tirgiem. Es domāju, ka teorētiski dalību valstīm ir jāspēj kaut ko izdarīt. Mēs esam norādījuši komisijai, ka uh, eh, tā ir jābūt par vienu no galvenajām prioritātēm. Uh, jo mēs redzam, ka lauksaimnieki saņems arvien mazāk un mazāk no Eiropas. Tādēļ, es domāju, teorētiski dalību valstīm ir jāraugās, kā palīdzēt lauksaimniekiem tikt galā ar eh, šo sarežģīto tirgus situāciju, eh, mācīt viņiem eh, izsakot šīm cenu svārstībām un gūt attiecīgi sev pēļņu no tā. 23. jūlijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Es ļoti ceru, ka parādīsies ar, arī kaut kādas jaunas idejas, bet tā kā mēs tik maz ko varam sagaidīt no nākamā uh, gada budžeta, tad lūdzu izvērtējiet ļoti rūpīgi, ko konkrēti kur var izdarīt. Paldies! Bene, grazie Ester della tua presentazione. Adesso iniziamo. Paldies, Ester, par tavu prezentāciju. Došu vārdu Lavijas kungam un pēc tam Rodust kungs. Džavānī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka pirmo reizi padome ir ievilkusi savu budžeta procedūru Trialogā šorīt no rīta bija parlaments no vienas puses ar ļoti tādu striktu pozīciju ar 540 balsīm pār pagājušajā nedēļā Strasbūrā, kas nobalsoja par uh, parlamenta pozīciju, kamēr padomu pauda tikai uh, savu vērtējumu tehniskā līmenī un padomas pozīcija vēl nav izgājusi cauri korepēru. Līdz ar to uh, padomē lēmums šajā sakarā tiks pieņems tikai pašās mēneša beigās. Un šķiet visai dīvaini, ka mēs esam spējuši pabeigt savu procedūru, uh, pieņemt visus grozījumus, pirms mēs zinām, kāda ir padomas nostāja. 23. jūlijas, kā es teicu, ir uh, galīgais termiņš, bet es domāju, ka tā varbūt ir iespēja arī izzināt, kāda būs padomas pozīcija. Bet es gribētu jūs informēt, ka. Budžeta komiteja interpretē padomas pozīciju visai tā. Mm, Eh, nepārāk pozitīvi, ja tā varētu teikt. Un jāsaka, ka galvenokārt šeit ir konflikts starp tām dalību valstīm, kas ir tīrās iemaksātājs budžetā un tām, kas ir tīrās saņēmējs. Līdz ar to tehniski izskatās, ka padomu centīsies izdarīt samazinājums visjūtīgākajās sadaļās, ceturtā budžeta sadaļa, kur iet runa par eh, kaimiņu valsts politiku. Mm, tas ir eh, būtiski un būtiski samazinās. Tas pats eh, viens A sadaļā, kur ir uh, nauda paredzēta inovācijām un maziem un vidējiem uzņēmiem, kamēr otrajā sadaļā, kas skar mūs, tur samazinājumi ir visai selektīvi. Tur iet runa, piemēram, par samazinājumu tirgus izdevumiem, tirgus pasākumu izdevumiem un tā tālāk. Un tādēļ mums vajadzētu dzirdēt uh, no komisijas, kā viņiem šķiet, kādas varētu būt prognozes attiecībā uz padomas pozīciju. Un vai komisija uzskata, ka e, patreiz nav iespējams izdarīt nekādas prognozes, arī tās varbūt tikai šauri ierobežotas. Un vēl komentārs par visu šo budžeta procedūru kopumā. Es īsti nezinu, vai mēs varam būt optimisti vai pesimisti, jo šorīt no rīta es redzēju padome, kura pat nespēja izrādīt vēlmi tikties ar mums, lai apspriestu uh, maksājumu apropriācijas. Un viena lieta ir skaidra attiecībā uz lauku attīstību, ka vispirms ir atsevišķas dalība valstis, kas noformulē, kas tām būtu nepieciešams maksājuma apropriācijās, tad komisija to apcērp, un tad ir dalība valstis, kuras nevēlas uh, veikt iemaksas uh, pat šīm samazinātajām uh, prognozēm. Līdz ar to izveidojas tāda paradoxāla situācija, un es domāju, ka šī situācija nevar uh, pastāvēt tālāk. Izdevumi eh, programmām dalībvalstīs ar vien palielinās, piemēram, lauka attīstības programmās, un mēs nevaram pieprasīt dalībvalstīm apstādināt šīs programmas tikai tādēļ, ka pastāv maksājuma apropriācija risks. Es domāju, tas būtiski apdraudēs vispār KLP uh, eh, reformu kopumā. Priekšsēdētājs, paldies, Čavānī, un tagad došu vārdu vēlreiz Esterē precizējumam. Es tātad gribēju tikai vēlreiz paskaidrot par datumiem. Jūs visi esat ļoti jauki un interesanti kolēģi, bet šķiet neviens, es domāju, negribēs atrasties šeit 23. jūlijā vai 1. augustā un rakstīt grozījums lauksaimniecības budžetam kopā ar mani. Tādēļ mēs esam izdarījuši sekojošo. Iepriekšējos gados mēs grozījumus gatavojām balstoties uz komisijas priekšlikumu un pēc tam tos koriģējām, ja padomas skaitļi bija atšķirīgi. Tagad mēs balstāmies uz korepēra skaitļiem, kas parasti ir tuvāki padomes gala priekšlikumam. Tātad, jūs varat iesniegt grozījumus un sekretariāts tos uh, koriģēs, ja uh, padomes skaitļi beigās atšķirsies no korepēra skaitļiem. Mums tā ir jāstrādā, jo uh, mūsu godātie kolēģi no budžeta komitejas, kurš pārstāvja Levijas kungs, viņi, protams, uh, grib balsot vēl pirms atvaļinājumiem, un lai viņi varētu saulēcīgi balsot, uh, tad mums pārējām komitejām ir jābalso septembra pašā sākumā. Tādēļ mums ir šāds datums kas ir vēl pirms padome būs pieņēmusi savu galīgo lēmumu, bet mēs esam jau līdzīgi strādājuši arī iepriekšējos gados. Paldies! Bene, adesso Ulrik, prego. Labi, Ulrika, Rodas skundze, un pēc tam Džordžs Lains. Paldies, es vispirms gribētu sirsnīgi pateikties kolēģei Estrēde Langskundzei. Viņa ar savu temperamentu ir īstais cilvēks, kas mums šobrīd ir nepieciešams, lai stātos pretī padomai. Un es, man liekas, ļoti biedējoši tas, kā izturs padomu, un es vienmēr iedomājos, ka tad, kad ir kaut kas jāsamazina, tad padomu ir ļoti labprāt to dara, bet tad, kad kaut kas deg, kā piemēram Erika gadījumā, tādu padomu nebūtu nevirzās uz priekšu tik ātri. Situācija ir sarežģīta, un es domāju, ka nevajadzētu pieņemt to, ka. Uh, tiek samazināti, samazināts finansējums ražotāju organizācijām, un tieši attiecībā šādām ražotāju organizācijām mēs pēdējā mēneša laikā esam runājuši par to, kā mēs varētu zemniekus apbruņot tā, lai viņi varētu konkurēt. Un tieši šajā sakarībā veikt samazinājums man šķiet ārkārtīgi sarežģīti, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uh, visiem būtu viensprātis, ka šādu priekšlikumu par samazināšanu mēs nedrīkstam pieņemt. Izmēģinājumu projekti, kas ir piedāvāti, man šķiet ārkārtīgi interesanti. To mērķis ir padarīt lauksaimniecību dzīvotspējīgāku un uh, tādējādi, lai uh, zemnieki kaut kad spētu arī atteikties no subsīdijām. Ja mēs neattīstīsim šos te lauksaimniekus tālāk uz priekšu, tad mēs, ja mēs viņiem nepalīdzēsim, tad mēs nevarēsim viņiem arī paskaidrot, kāpēc viņiem ir jāsmienās ar šādu samazināšanu. Mums ir nepieciešama budžetē šāda nauda un padomē vajadzētu pārdomāt savu nostāju, un es domāju attiecībā uz reformu. Mēs visi, kurus skar šī politika, gan lauksaimnieki, gan vidas eksperti, gan patērētāji, uh, mums tikai nāks par labu tad, ja mēs eh, pārliecināsim, ka šīs te budžets ir veselīgs, un es redzu, ka te Langas kundzes rokās tas tik tiešām ir drošībā, un es viņu atbalstīšu tālākajā darbā. Man šī sadarbība dara lielu prieku, un tad jau redzēsim, ko mēs kopīgiem spēkiem panāksim. Paldies! Paldies, un tagad Džordžs Lajens. Un pēc tam jau redzēsim. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā mana Mans kolēģis Giovanni Lavijas kungs sacīja, man arī bieži vien šokē tas, kā padom šos jautājumus kārto. Es domāju, ka vislabāk to paskaidroja mūsu kolēģis Alēns Lamasūrs, kurš uh, to nosauc kā tādu meļu saspēli. Te mūs priekšā ir budžets, kas, protams, balstās uz eh, katras dalību valstis eh, vadošās iestādes eh, aprēķiniem par finanšu tēriņiem katru gadu. Komisija saņem šīs prognozes un tad par 20% tās apcērp, jo uzskata, ka tas ir, tās prognozes ir pārāk, pārāk optimistiskas. Nu jā, pat par 30%. Lavijas kungs saka, ka komisija ir samazinājusi komis, dalību valsts prognozi par 30%, tad jūs bija pārāk optimistisks. 2013. gadā padoma nemitīgi, nemitīgi apsūdz dalību valsts, ka tās eh, ceļ šīs te prognozes un dod nepatreizu skaitļus, no kā, ko, uz ko balstīt budžetu. Nu, tas ir tāds ļoti interesants arguments. Uh, Ko es gribētu dzirdēt no komisijas? Es neesmu pret eh, izdevumu samazināšanu. Ja vien tas notiek pamatot un ja ir labi argumenti un ja mēs redzam, ka tam nebūs tāds milzīgs ietekmes uz lauksaimniecības uzņēmumu finansiālo izdzīvošanas iespēju. Es saprotu, ka kolēģi varbūt nav vēl iepazinušies ar detalizētu uh, tiem skaitļiem. Es gribētu uzzināt komisijas nostāju un uh, par to, kā tad būs šī ietekme un uh, kā finanšu atbalsts samazinājums varētu ietekmēt tirgu, ko viņi sagaida un kāds ir komisijas viedoklis salīdzinājumā ar padomas viedokli, kur ir tās atšķirības. Paldies! Paldies, Džordž! Un tagad uzklausīsim komisiju. Ar prieku došu vārdu Aldo Longo lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man bija ārkārtīgi grūts uzdevums, jo faktiski šeit mēs saskaramies ar uh, budžeta kopēja izstrādes procedūru un mums ir problēmas ar padomi. Mēs Uzskatījām, ka budžeta projekts bija pareizs, tas gan bija tāds diezgan pieticīgs, bet tas balstījās uz mūsu analīzi par to, kāds būs vajadzības. Paturot prātā to, par ko runāja arī Lavieskungs prognozes vai informāciju, ko mēs bijām saņēmuši no dalību valstīm. Bija skaidrs, ka tad, kad runājam par dalību valstu prognozēm, tad mēs jau nesamazinām līdzekļus visiem vienādi. Mēs izmantojam tādu metodoloģisku pieeju, kas mums ļauj uh, ņemt vērā zināms elementus, ja tīpaši, ja ir runa par 2013. gada budžeta budžet projekta izstādi, tad mēs ņēmām vērā tiešās, tiešā atbalsta pakāpenisko ieviešanu. Mēs arī ņēmām vērā pozitīvā attīstība lauksaimniecības tirgos, un tas mums ļāva izstrādāt tērēšanas hipotēzi attiecībā uz vairākiem pasākumiem. Mums bija jāņem izstrādājot šo budžetu projektu, bija jāņem vērā arī vairākus eh, pagātnē pieņemtos lēmumus, ir tīpaši attiecībā uz eh, kopējās lauksaimniecības politikas veselības pārbaudi. Līdz tekstam visam mums arī bija jāņem vērā daudzgad finanšu schēma un eh, tas, cik tālu šīs programmas iet un kā tās turpinās. Uh, Kā es jau sacīju, šobrīd programmu īstenošanā ir tāds kā pātrinājums, un tas vēl vairāk tiks uzsvērts 2013. gadā. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams palielināt maksājuma apropriācijas, un tāpēc mēs ņēmām vērā padomas iestāžu neseno pozīciju, un tās mums dara bāžas. Mēs analizējam padomas ierosināto samazinājumus. Mēs analizējam to visu ļoti rūpīgi, cenšoties eh, saskatīt, kāda būs šo samazinājumu ietekme, un mums šķiet, ka te ir arī daži patvaļīgi ierosinājumi, kas nav ne ar ko pamatoti. Šie 320 miljoni eiro, manuprāt, ka tas ir tāds ļoti patvaļīgs priekšlikums. Tāpat mūs uztrauc arī citi elementi, jo pie pašreizējās situācijas mēs uzskatām, ka šāds risinājums būtu nekonsekvents un nesaskanēt ar mūsu prognozēm. Un tāpēc pašlaik mūsu izais punkts ir tāds pats, kā izstrādājot budžetu projektu. Pašreizējā brīdī mēs neuzskatām, ka vajadzētu uh, šo nostāju kaut kā pārskatīt. Tas, ko Lavijas kungs sacīja, tā ir taisnība. Gribētu pateikties arī Dilangas kundzei par uh, viņas aicinājumu sadarboties, un tuvākajā nākotnē, septembrī, mēs sāksim strādāt pie budžeta uh, grozījuma projekta. Uh, ko jūs oktobrī saņemsiet, un tad jau septembrī jūs redzēsiet tos modificētos parametrus at attiecībā uz sākotnējo priekšlikumu, un tas būs tātad iekļaut šajā te budžeta grozījuma projektā, un tad, kad tas būs modificēts, tad varbūt mēs varēsim jau konkrētāk un precīzāk runāt par eh, padomas priekšlikumu. Jebkurā gadījumā es esmu ļoti atvērts, es esmu gatavs runāt ar parlamentu, sevišķi ar Delangas kundzi. Esmu gatavs piedalīties arī detalizētākā diskusijā par eh, dažiem no padomas priekšlikumiem, un esmu gatavs sākt pie tā darba jau tūlīt pat, lai mēs varētu iegūt tādu skaidrāku redzējumu par to, kāda ir pašreizējā situācija. Uh, Es arī gribētu pāriet, parunāt par uh, izmēģinājumu projektiem, iedrīkst. Nu, šajā gada laikā bieži vien tiek runāts par šiem izmēģinājumiem, pilotu projektiem, un es gribētu sacīt, ka komisija ļoti labi apzinās, cik svarīgs jautājums parlamentam ir šie izmēģinājumu projekti un sagatavošanās darbi. Uh, arī no politiskā viedokļa. Bet es gribētu jums atgādināt, ka komisija jau veids ļoti daudz pasākumus, veids pētījumus un dara citas lietas, un šobrīd pastāv risks, ka te varētu kaut kas pārklāties ar šiem pilotprojektiem, un tāpēc mēs esam diezgan nobežījušies, mēs nevēlamies uh, tādu paralēlo darbu vai pārklāšanos ar dažiem no parlamenta priekšlikumiem. Es domāju, ka varbūt tā vispārīgi runājot, būs jārīko tāda tehniska sanāksme, kas ļautu mums precizēt aspektus, kas ir saistīti tieši ar šiem te pilotu vai izmēģinājumu projektiem, kas ir uzsākti uh, pagātnē un šajā gadā arī. Es gribētu lūgt Langas kundzē ļaut mums eh, dot, eh, vai dot mums iespēju izteikties arī tā detalizētāk par šiem jautājumiem un arī re, es gribētu rēģēt uz grozījumiem, kurus pieminēja Langas kundze. Attiecībā uz šiem te izmēģinājumu projektiem. Mēs jau pagātnē esam norādījuši, ka Tad, kad runājam par pētījumiem, kas skar dažādus griestus un uh, cenas, tad uh, rodas situācijas, ka, ka mēs redzam, ka attiecīgais pilotprojekts attaisno parlamentu vajadzības un cerības. Mums ir vēl tāds novērošanas mehānisms attiecībā uz uh, cenām un uh, cenu griestiem. Tas jau ir sagatavots. Uh, Priekšsēdētājs domāja, ka ir jāpadomā tik tiešām, kas ir nepieciešams un kas nē. Ir jāceņšas uzlabot caurskatāmību un uh, šo rezultātu paziņošanu un arī to, kā sabiedrībā ir šie dati ir pieejami. Mēs tik tiešām vēlamies strādāt šajā, virzība, šajā virzienā un uh, attaisnot uz mums liktās cerības, no, ko uz mums liek parlaments. Tā ir tāda kā labas gribas izpausme, un zināmā mērā tā ir arī atbild uz dažiem jūsu jautājumiem. Vēl es gribētu nedaudz pakomentēt. Problēma par šiem te griestiem vai robežām. Šodien te jau tika runāts par to, ka ir problēmas, kas mums ir kopīgi jārisina. Ir pētījumi par lauksaimniecības par lauksaimniecības pēļņu, un es domāju, ka mums vajadzētu tiešām gūt iespēju padiskutēt vairāk par šo jautājumu, lai uzzinātu, kādas tad ir parlamenta prasības un kādu reakciju mēs varētu saņemt tieši šajā jautājumā. Priekšsēdētāji, mēs varētu vēl parunāt arī par citiem pilotprojektiem, kas ir ierosināti, bet uh, Varbūt to mēs varētu kaut kādā tehniskākā sanāksmē. Kādā divpusējā sanāksmē. Tagad, kas attiec uz eh, Mulderkongu projektu, tagad eh, mēs eh, drīz parakstīsim līgumu un mums būs divu gadu laiks, lai šo pētījumu īstenotu, kas ir ieplānots, kas attiecas uz pārvaldību attiecībā uz eh, cenu svārstībām un eh, lauksaimnieku uzmanības vēršanu šo jautājumu. Mūsuprāt, vislabākā cīņa pret to ir lauka attīstības veicināšana. Mums ir jādomā par to, kā mēs eh, varētu teritoriālī līmenī labāk rīkoties, veicinot lauka attīstību, jo katrai nozarei ir sava vēsture attiecīgajā teritorijā. Uh, katrā teritorijā ir savi tirgi, un kad ir runa par cenu svārstībām, tad katrs tirgus uz tām rēģē atšķirīgi. Tie ir tikai atsevišķi punkti, es varētu vēl turpināt, bet es nedomāju, ka mums ir tik daudz laika. Molto bene, grazie, direttore. Paldies. Allolongo. Paldies, uh, direktor kungs. Delangas kundze došu jums vārdu noslēgumam, lai varam pāriet pie nākamā jautājuma. Paldies, priekšsēdētāji! Un, protams, es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kur izteicās, bet jo īpaši gribētu pateikties komisijai par sniegto atbildi. Manuprāt, mums ir viens, vienāds viedoklis par daudziem jautājumiem, arī par uh, kontu klīringu un uh, arī par to, ka padomu ļoti selektīvi ir rīkojusies. Un noteikti būs eh, vērtīgi eh, konkrētāk parunāt ar komisiju un arī ar ēnu referentiem, ja viņi to vēlas un eh, tas būs jāņem vērā šajā ziņojumā, kas attiec uz pilotu projektiem. Šo diskusiju mēs noteikti turpināsim. Nabaga Muldera kungs, kurš man jau 2009. gada priekšvēlēšana kampaņā man pārmet, ka viņš šo priekšlikumu esot izteicis jau pirms daudziem gadiem, proti noteikti eh, objektīvus kritērijus uh, Uh, maksājumiem. Un tagad, kad es dzirdu, ka mums būs uh, šis līgums, 2011. gada līgums, bet uh, tagad taču ir par vēlu. Mums uh, vajadzētu um, saprātīgi runāt par lauksaimniecības politiku, un te mums būtu jau vajadzīgi šie objektīvie kriteriji. Un tagad mēs dzirdam, ka līgums ir parakstīts. Uh, manuprāt, tā ir vējā izsviest naudu, jo politiski uh, šis jautājums vairs nav aktuāls. Kas attiecas uz uh, pēļņas sadalījumu. Tas eh, ir jautājums, kas ir prioritārs Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam, bet um, um, paldies par priekšlikumu no komisijas puses, ka vajadzētu diskutēt ar parlamentu par šo jautājumu. Skatos arī uz Maginesas kundzu. Um, ehm, viņa strādā pie šiem uh, eh, peļņas sadals jautājumiem um, visā šajā ķēdē. Uh, Varbūt vēl citi deputāti par to interesēsies. Tas ir svarīgs jautājums. Uh, un savam tekstam es noteikti ņemšu vērā to, ka sistēma ir jāuzlabo un uh, sadarbošos ar šo darbu grupu uh, tālāk. Kas attiec uz svārstībām, uz cenu svārstībām, jūs sakāt, ka tur būtu dažādas iespējas lauka attīstības politikas ietveros, bet uh, dalība valstis tās neizmanto, un uh, uzņēmumiem jau nu, vispār nekas no tā netiek. Mums ir svarīgi lauksainiecības uzņēmumi, un uh, tad jūs sakāt, ka varbūt uh, pilotprojekti būtu jāpielāgo un jākonstatē, kāda ir labākā prakse. Tās dalībās, ar kurām es runāju, tur es nekādu labāko praksi ne, nevarēju konstatēt, bet par to būs jārunā vēlāk. Un uh, Eh, tad, kad nonāksim pie rezultāta, es domāju, ka labākā, labā paraks, jeb šī parauga praksa ir nepieciešama. Un, uh, es domāju, ka ir jāiz, jāizglīto arī lauksēmnieki par jauniem finanšu instrumentiem, kas ir pieejami uh, savā uzņēmē darbībā. Ik denk dat we de middelen. Uh, ik, ik zie iemand van de commissie vertellen runājot arī par uh, mūža izglītību, redzu, ka komisijas pārstāvis māja ir galva, tātad šeit varu likt zināmas cerības, un uh, tātad varbūt uh, mēs varētu veikt pētījumu par paraugu praksi, varbūt sagatavot kaut ko. Un, lauksē, un varbūt, ka nevis no lauksaimniecības, bet no sociālā budžeta uh, um, varēs um, šeit rast finansējumu. Paldies! Tagad atgādināšu visiem, ka 23. jūlijas 12. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un tagad pāriesim uz pie sestā darbkārtības punkta, ko cerams varēsim diezgan drīz, diezgan ātri izskatīt, jo šis ir pielāgošanas jautājums grozījuma izdarīšana padomas regulā par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgu un trešās valstīs. Žozē Bavē ir mūsu referents, un kā jau es teicu, šeit ir runa par pielāgošanu, un tieši tas ir arī mērķis pēc Lisabonas līguma. Tagad vārds Žozē eh, Bavē kungam, un pēc tam mums ir komisijas pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad patiešām tas ir uh, pielāgošanas, saskaņošanas uh, ziņojums. Tas ir diezgan uh, vienkārši. Vienkārši ir jāpielāgo pastāvošs likumdošanas akts uh, Lisabonas līgumam. Un šeit ir komisijas priekšlikums, kā uh, pielāgot padomus regulu par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībās lauksainicības produktiem iekšējā tirgu un trešajās valstīs. Tātad es uzskatu, ka komisija uh, piedāvā pārdalījumu, kas eh, ņem vērā līguma prasības. Tas ir 290. Eh, pāns un 291. pāns. Eh, tie ir divi panti, kas šeit ir ņemti vērā. Un tomēr es gribētu piedāvāt arī dažus grozījumus, kas uzsver parlamenta pozīciju, runājot par tematiku. Uh, par tēmām un par produktiem, kurus var uh, atbalstīt, ir jāpastiprina tas un jādod tāda horizontālāka vīzija eh, gan pozīcijā, gan formulējumos. Eh, tātad jūs redzējāt tekstā, ka uh, tiek pievienots tēmātu un produktu saraksts, lai būtu skaidrāk uh, tas viss redzam šajā tekstā, un tas ir pielikums. Paldies! Eh, ho visto che ci sono stati alcuni colleghi che chiedevano di intervenire, ma penso si... Es redzu, ka vairāk kolēģi vēlas izteikties. Vai jūs gribētu tagad izteikties? Doktors Pateko no komisijas. Oui, merci, monsieur le président. Je serai... Paldies, priekšsēdētājs. Arī izteikšos ļoti īsi. Paldies Bovēkungam par viņa ziņojumu. Es domāju, ka uh, pēc būtības šeit domstarpība nav. Šis temats parlamentam ir ļoti svarīgs un esam strādājuši ar parlamentu, lai rastu risinājumu. Par detaļu jautājumiem tos atstāšu vēlākam laikam. Te ir zināma elastība un mēs turpmāk varēsim diskutēt noteikti par grozījumiem. Paldies priekšsādētāji. Paldies. Žozē, vai jūs gribētu kaut ko piebilst? Nē. Nu labi, tad mēs varam uzreiz pāriet pie astotā darba kārtības punkta. Un tur ir uh, runa. Nē, nē, saka priekšsādātājs. Nē, mums vēl ir septītais punkts. Aizmirst to. Un te ir runa par veicināšanas un informācijas pasākumiem attiecībā uz lauksainiecības ražojumiem. Stratēģija ir augsta Eiropas pievienoto vērtību Eiropas garšu popularizēšanai. Tas ir uh, ziņojums, uh, kas eh, ir iesniegts eh, maijā, un tur ir runa par lauksaimniecības produktu veicināšanu, kas ir ražot Eiropā. Un eh, tagad došu vārdu Žozē Bovē. Paldies priekšsēdētāji, pavisam ātri. Tātad patiešām šeit mērķis šim ziņojumam ir balstīties uz uh, komisijas paziņojuma tekstu, kas eh, tika pieņemts martā pār lauksaimnes produktu eh, atbalstu. Es domāju, ka tas iet pareizajā virzienā. Komisijas priekšlikumam ir jādod ieguldījums tajā, lai netiktu dots atbalsts tikai pamatpārtiks produktiem, bet arī tādiem pārtiks produktiem, kas ir kvalitatīvi un kas tiek ražot vietējā mērogā. Tātad šeit eh, ir tiešām uh, pilsoņu patērētāju um, gaidas, un uh, to parāda arī barometra aptaujas, ka cilvēki vēlas pirkt vietējos kvalitatīvus produktus ar zināmu izcelsmi. Un šeit tiešām ir uh, mērķis, uh, kos mums jāsasniedz. Mums uh, ir jāpanāk, lai būtu skaidrāk noteikta uh, identitāte, lai varētu izmantot sinerģiju starp dažādiem atbalsta instrumentiem. Un man šobrīd šķiet svarīgi, uh, lai tiktu uzsvērti konkrēti punkti, lai tie būtu kvalitatīvi produkti, proti, ka tiktu vērtēta arī ražošanas eh, procedūra, ne tikai pašu produktu kvalitāte, lai būtu arī geogrāfiskās norādes, eh, kas jau ir nodrošināts, bet lai tiktu paplašināts šis atbalsts arī, kā jau es teicu, tiešajai pārdošanai, vietējiem produktiem, uh, tātad produktiem, kuru uh, mērķis ir tikt patērētiem ražošanas reģionā. Tātad pasākumi, ko piedāvā, um, to mērķis ir veicināt uh, vietējos tirgus, uh, īsus piegādes ceļus uh, un jācīnās arī pret uh, augsnes eh, pasliktināšanos, eh, pret bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un jāveicina vietējā lauksaimniecība. Un es domāju, ka ņemot vērā komisijas prioritātes attiecībā uz pievienoto Eiropas vērtību, šim, eh, šis varētu tiešām arī atbalstīt vietējo lauksaimniecību. Un secinājums ir tāds, ka ņemot vērā uh, Uh, ka ir jāsasniedz uh, mērķi. Es ceru, ka uh, lauksaimniecībai tiks pievie, piešķirts būtisks budžets. Es esmu par to, lai budžets būtu skaidrs un spēcīgs, kas ļauj mums sasniegt mūsu mērķus, bet ne par katru cenu. Paldies! Molto bene, grazie a Giuseppe Bove per questa presentazione. Adesso... Paldies! Sākam debates. Obrigada, Sr. Presidente. Eu considero ser esta. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šī ir lieliska iespēja, lai beidzot lauksaimniekiem uh, vismaz rastos iespējas, ka viss viņu darbs, viņu ieguldījums sabiedrības veselībā, dzīvnieku labturībā un nodrošināt uh, sociālos apstākļus darbņēmējiem, ka tie ir vainagojušies panākumiem. Es to teicu jau pirmajā viedokļa apmaiņā un gribētu to atkārtot. Uh, tātad, ja mē, viņi redz, ka ir aizvien striktākas prasības un standarti, kas ir jāizpilda, um, ka tas neizpaužas uh, labākos ieņēmumos, uh, Tas nozīmē, ka mēs zaudējam savas pozīcijas lauksainiecības tirgu pasaulē. Lokālā, vietējā kontekstā, e, īsiem piegādes ceļiem, um, nelielajos reģionālajos tirgos, e, tas ir ļoti būtiski. Runājot par pasaules tirgu, mums ir jāspēj konkurēt ar augsts kvalitātes produktiem, dažādiem produktiem un labām cenām. Un runājot par augsts kvalitātes produktu ražošanu, mēs šobrīd pietiekami daudz nedarām. Mums ir jānodrošina mūsu laba pozīcija, līdz ar to ir vajadzīgas šīs eh, atbalsta programmas, lai produktus reklamētu. Un eh, atbalstu politikai būtu jāatbalsta. Uh, Eiropas ražojuma eksports, eh, arī maziem un vidējiem uzņēmiem ir jāspēj gūt uh, labums no tā, ka pieaug patēriņš jaunajos tirgos. Mums ir jānodrošina, lai MVU varētu šeit aizvien vairāk iesaistīties. Mums ir jāveicina, lai MVU apvienotos, lai sasniegtu kritisko māsu un varētu piedalīties tirzniecībā starptautiskajā tirgū. Uh, Līdz šim tas ir bijis sarežģīti. Mums ir jāpārvar uh, problēmas, kas pastāv, un jānojauc šķēršļi, kas kavē eksportu. Mums ir jāsniedz informācija, jāsniedz atbalsts un uh, informācija par konkrētiem tematiem. Mums ir jāpiedāvā arī dati par eksportu, par uh, kontaktiem attiecīgās valstīs. Mums ir uh, jāatbalsta arī mazumtirgotāji. Es domāju, mums jāuzsāk kampaņas, kas uh, iesaistīs profesionāļus dalību valstīs, lai uh, uzņēmēji var piedalīties daudz valstu programmās. Un mums ir arī jāgarantē tas, lai Tagad, protams, ir augstāks prasības Eiropā, runājot par izsakojamību, par uh, sabiedrības veselību, par pārtiks nekaitīgumu, vides standarti, uh, dzīvnieku labturības standarti, marķēšanas standarti. Tas viss tiek prasīts, šie uh, nosacījumi, noteikumi uh, ražotājiem. Mums ir jānodrošina, lai tas viss novestu pie labākas kvalitātes produktiem lai patērētāji varētu gūt no tā labumu. Man nav daudz laika, bet es domāju, ka mums ir eh, jāveicina arī caurskatāmība. Runājot par programmu izvēli nacionālā līmenī, komisija ir jāizstrādā skaidras vadlīnijas dalību valstīm. Mums ir jāizvērtē programmas un šeit gribētu uzsver to, ka ir jāizvērtē arī līdzšanējās programmas. Mums ir vajadzīgi konkrēti indikātori, proti vai ir pieaugusi tirgus daļa pateicoties šīm programmām. Un visbeidzot, eh, tagad ja, eh, veicināšanas programma, varbūt eh, līdzšanējās programmas ir kaut ko labu sasniegušas, bet es domāju, ka mums ir nepieciešama vienkāršošana un arī uzlabojumi runājot par administratīvo slogu. Uh, samaznot birokrātiju. Runājot par budžetu, uh, referents jau to pieminēja, tas ir izšķirīgs, svarīgs jautājums, un šeit jābūt iespējai komisijai domāt par agrākiem maksājumiem, par avans maksājumiem. Un mm, nevis tikai viena trešdaļa, bet divas trešdaļas. Un visbeidzot gribētu pateikties uh, referentam par paveikto darbu. Uh, Es atbalstu viņa priekšlikums. Protams, mums eh, nav daudz eh, iespēju detalizēt izteikties. Mēs runājam par lauksainiecību, kas nodrošinātu um, pārtiks pieejamību, bet jānodrošina arī uh, pienācīgi uh, atalgu, pienācīgs atalgojums lauksaimniekiem. Esmu gatava sadarboties ar jums par šiem jautājumiem, kurus pieminēju, un es domāju, ka mani priekšlikumi arī varbūt veicinās šī ziņojuma, mm, uzlabo šo ziņojumu un runās par šīm bažām, kas ir lauksaimniekiem. Paldies! Man ir veseli rinda kolēģi pieteikušies izteikties, bet es gribētu lūgt jūs izteikties maksimāli kodolīgi un īsi, lai mēs varētu vēl norganizēt koordinātoru sanāksmi šodien. Pausens kundze. Jā, paldies. Es izteikšos tiešām īsi. Man šķiet, šī ir vienreizēja laba iespēja sagatavot reālu stratēģiju tam, lai reklamētu mūsu lauksēmniecības produktus. Un Tām ir nepieciešams atbalsts, lai paaugstinātu mūsu produktu reputāciju ne tikai iekšējā tirgu, bet arī ārējos tirgos. Tāpat mums ir nepieciešams vairāk informācijas par šo uh, produktu kvalitāti, par to ražošanā iesaistīto resursu kvalitāti. Es domāju, ka šī ir iespēja arī paraudzīties uz to, kā nodrošināt pēc iespējas īsāku piegādes ķēdi. Uh, tā varētu teikt, teikt arī, ka tā ir daļa no lauku attīstības um, stratēģijas. Un tieši šāda uh, veida um, veicināšanas politikai ir jābūt ar daudz plašāku pieeju, ne tikai šauri koncentrējoties uz uh, um, ilgspējīgu ražošanu lauksaimniecībā. Es domāju, ka Eiropas Savienībā kopumā ir viena no ilgspējīgākajām ražošanas pieejām vispār pasaulē. Bet šajā gadījumā mēs varētu vairāk runāt tieši par šīm integrētajām lauksaimniecībām. Mums vajadzētu domāt par uh, tādas lauksaimnieciskās ražošanas veicināšanu, kas nodrošinātu pēc iespējas uh, augstākas kvalitātes pievienoto vērtību. Un es domāju, mums nevajadzētu atbalstīt uh, tikai um, atsevišķus, uh, teiksim, reģionālos produktus ar um, kaut kādām īpašām geogrāfiskajām norādēm, bet mums vajadzētu atbalstīt visus Eiropas Savienībā ražotos lauksaimniecības produktus. Un es domāju, ka mums vajadzētu izmantot uh, kvalitātes ranžējumu ko izmantotu uh, vairāku valstu grupa. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Paldies priekšsēdētāju un paldies Bovēkungam. Īsi piegādas ceļi uh, un reģionālā mērogā izplatīti produkti, tas ir ļoti svarīgi lauku uh, reģioniem, jo ir ļoti daudzi reģioni Eiropā, kuros tieši uh, dabas apstākļu dēļ ir šīs nelielās saimniecības, un uh, bieži vien šie uzņēmumi atrodas ļoti tālu no lielajiem tirgiem, un šī iemesla dēļ mums ir jāveido tādas specifiskas loģistikas uh, ķēdes, kas labi darbotos, un tas ir ļoti svarīgs aspekts lauka attīstībai. Bet tad, kad mēs runājam par vietējiem tirgiem un par vietējo ražošanu, uh, Es gribētu aicināt uh, neaizmirst, ka jau šobrīd vairāk kā 50% no Eiropas iedzīvotājiem dzīvo uh, biezi, blīvi apdzīvotos reģionos. Runājot par uh, etiķetēm, mums vajadzētu tādu ļoti detalizētu informāciju norādīt, lai varētu identificēt, uh, uh lai nav tikai šie anonīmie produkti Un ir vēl pāris elementi, kas varbūt eh, neatiecas uz lauksainiecības produktu tirdzniecību, bet kas ir ļoti svarīgi nākotnē. No vienas puses ir jāsaglabā tradicionālie produkti, arī eh, tradicionāli eh, ražotie produkti, un ir jāsaglabā šī pieredze, prakse, uh, Uh, metodas, kā tiek ražoti kvalitatīvi pārtiks produkti. Mēs uh, zinām, ka mūsdienās uh, daudz kas ir digitalizēts, jā, tas ir ļoti labi racionalizēti, tas nodrošina to, ka var lēt saražot liela daudzuma, lielā daudzumā pārtiks produktus, bet, kolēģi, ja mēs zaudēsim šīs te īpašās uh, specifiskās metodas tradicionālo produktu ražošanā, tad um, kas tad, uh, uh, ko tad varēs digitalizēt nākamās pārā, paaudzes? Tas ir viens jautājums. Un otrs puses ļoti svarīgi šajā kontekstā ir arī runāt par bioloģisko daudzveidību. Ir jāsaprot, ka bioloģiskā daudzveidība uh, nav tikai eh, runājot par uh, savu vaļas sugu daudzveidību. Tas uh, ietver arī uh, jautājumu par to, kā mēs varam saglabāt un aizsargāt reģionālā daudzveidību gan augu, gan dzīvnieku ziņā. Tas ir priekšnosacījums, lai vispār varētu uh, um, nodrošināt lauksaimniecību nākotnē. Tātad ir jāsaglabā šie te pamati, kas ļaus mums nākotnē ražot jaunus produktus. Paldies, Polsons kundze! Renāts Garsie kundze. Es ko tā? Paldies! Pavisam tiešām īsi. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica Ajūzo kundze, un ir tīpaši, kad runājam par tik svarīgiem jautājumiem, tad eh, ir svarīgi atcerēties, ka šīs dažādās ražošanas neišas, eh, kuras ir iekļautas lauku attīstības programmā, nedrīkst palikt bez finansējuma. Mēs nevaram būt droši, ka komisija ir plānojusi finansējumu palielināšanu šim pasākumam. Ja mēs spēsim saglabāt iepriekšējo finansēšanas līmeni, arī tad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Un mēs gribētu, lai tie naudas līdzekļi, kas ir bijuši atvēlēti lauka attīstības pīlāram, tur arī paliktu Un es domāju, ka mums būtu jārealizē uh, ambiciozāka pieeja nekā tā, ko um, pieminēja Ajūzo kundze. Visi produkti, kas tiek uzskatīti par pārtikas produktiem, ir jāiekļauj šajā programmā bez jebkādas diskriminācijas, it īpaši uh, no uh, tām valstīm, kur Eh, šī pārtiks produktu ražošana ir eh, galvenais eh, ražošanas objekts. Un es gribētu vēl vērsties pie Bavē kunga. Kādu lomu varētu spēlēt šī produktu reklāma tirgus krīzes apstākļos? Par to daudz netiek runāt šajā ziņojumā un vai mums nevajadzētu izmantot šo iespēju, lai mums būtu jauns instruments, ko varētu izmantot tirgus krīzes apstākļos. Paldies! Paldies! Un tagad Luisa Kapulas Šantuša. Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos ļoti īsi. Mans politiskās eh, grupas vārdā un ēnu referentes vārdā, da Džils kundzes vārdā, kur ieradīsies tikai vēlāk un nevar tādēļ piedalīties šajās debatēs, gribētu norādīt referentēm kolēģiem, ka kopumā mēs piekrītām eh, ziņojumā paustē vispārīgie nostājai. Eh, Iepriekš šī Eh, produktu veicināšana bija eh, vairāk vērsta uz eh, kvantitāti, un mēs domājām par to, ko darīt ar pārprodukciju. Tagad es domāju, ka lielāka uzmanība ir pievēršama augstai kvalitātei. Un mums ir, protams, nepieciešama reklāmas pasākumi, veicinošie pasākumi. Es gan īsti nezinu, vai eh, tie ir eh, pasākumi, kas izmantojami tikai krīzes apstākļos, eh, piemēram, ja um, notiek kāds, um, kāds epidēmijas izplatīšanās, tad, domāju, mums tomēr vajadzētu uh, padomāt uh, rūpīgāk, kā un vai izmantot šos līdzekļus tādiem mērķiem. Tarabellas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu uzsvērt, cik svarīgs ir šos aibuvē kunga ziņojums, jo īpaši par izcelsmu un kvalitāti tas ir ļoti svarīgi, lai veicinātu vietējo produktu patēriņu. Šeit nav runa par bio Uh, ābolu izplatīšanu, kas nāk no citiem kontinentiem. Te ir runa par Eiropas produktiem un par vietējo patēriņu. Tādā pašā uh, kontekstā arī vietējie tirgi, lauka attīstība. Te ir jāņem vērā arī tas, kā tiek ražoti produkti, kā tiek audzēti produkti. Tur ir virkne koncepciju, kas ir jāņem vērā, kas ir jāsaskaņo. Uh, un te arī vidas komitejai būtu kas sakāms, un tas ir jāsaskaņo viss, eh, eh, lai mēs vienādā veidā sniegtu atbalstu un arī augļu skolās un eh, piens skolās. Tie ir arī jautājumi, kas ir pedagoģiski būtiski, un tā ir saigma starp ražotājiem un patērētājiem. Uh, Un manā reģionā eh, šie jautājumi arī tiek uzsvērti, un tas var ietekmēt arī patēriņu. Ne tikai runājot par to, kā bērni eh, lieto uzturā augļus, bet tad, kad eh, viņi kļūst par pieaugušajiem, viņu uh, viņi var arī ietekmēt to, kā ģimenē varbūt tiek patērēt pārtiks produkti. Grazie, Mak Tarabella. Hailward. Paldies, Tarabellas kungs. Eh, Maginas kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, kā ēnu references gribētu pateikties eh, Bavē kungām par izcilo darbu, un es saprotu, ka Eiropas Savienības konsekventa stratēģija šajos jautājumos nebija līdz šim, un es domāju, ka eh, šai produktu popularizēšanai ir jābūt eh, tādai, lai mūsu lauksaimnieki spētu atbildēt uz izaicinājumiem, kas patreiz izvirsās mūsu lauksaimniekiem. Es atbalstu četrus galvenos mērķus, tas ir nodrošināt nodrošināt augstu Eiropas Savienības pievienoto eh, vērtību, izveidot eh, pievilcīgāku politiku, nodrošināt sinerģijas starp atbalsta, produ, eh, atbalsta instrumentiem un sistēmas vienkāršošanu, lai gan ražotāji, gan lietotāji varētu labāk saprast un izprast, ko viņi lieto. Un, ja paraugāmies uz um, finansējumu īpatsvaru popularizējuši produktu popularizēšanas pasākumiem salīdzinājumā ar kopējiem KLP izdevumiem, tad mēs redzam, ka šīs finansējums ir būtiski jāpalielina, lai uh, patārētāji um, spētu novērtēt uh, šos augstās kvalitātes produktus. Es piekrītu, ka bieži ir bijuši dažādi pārpratumi uh, bet mums vajadzētu risināt šo situāciju, ja mēs gribam, lai Eiropas pilsoņi spētu novērtēt KLP eh, devumu augstas kvalitātes pārtiks preču ražošanā, un es labprāt uzklausītu referentu tālāku informāciju par tiešās realizācijas schēmām, lai veicinātu vietējo produktu realizēšanu tajā reģionā, kur tie tiek ražot. Varbūt viņš varētu detalizētāk izstāstīt, kā šī schēma varētu darboties. Es uzskatu, ka šajā ziņojumā mums vajadzētu fokusēties ne tikai uz uh, pārtikas realizācijas uh, ķēdes saīsināšanu, kam, protams, ir priekšrocības. Uh, gan ražotājiem, gan patērētājiem, bet arī mūsu tirgu paplašināšanu uz ārpusi. Ja mēs gribam, lai mūsu lauksaimnieki būtu konkurēt spējīgi, tad mums ir jāparāda saviem tirdzniecības partneriem, ka mums ir augstas kvalitātes produkti, eh, arī šaurās nišas produkti ar eh, geogrāfiskās izcelsmes eh, norādēm, un tad mēs varētu mm, piedāvāt augstas kvalitātes eh, produktus arī par atbilstoši pievilcīgām cenām ražotājiem. Piemēram, manā valstī eh, pārtikas un eh, tērienu eksports pēdējos gados ir pieaudzis par 12%. Un to ir uh, veicinājusi arī ļoti plaša popularizēšanas kampaņa, kas attiecās uz programmām augļu skolai un piens skolai. Uh, tad eh, mums vajadzētu turpināt strādāt pie šīm programmām, kas noteikti veicina arī pilsoņu un lauksaimnieku iesaistīšanu. Tālāk vajadzētu padomāt, kā mēs definējam kvalitāti, un mums nevajadzētu sasaistīt uh, lauksaimnieku rokas ar liekiem un nevajadzīgiem kritērijiem. Es noteikti iesniegšu grozījumu šai sakrā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un Tagad došu vārdu Marijānai Maginesai. Jā, paldies. Paldies referentām. Jums noteikti vēl ir daudz darba darāmā, jo uh, Mazāk nekā 24% Eiropas Savienības iedzīvotāju eh, zina par eh, bioloģiskās lauksaimniecības produktiem, kas tiek ražoti viņu reģionā, un tāpat viņi maz zina par šīm geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Bet eh, pēdējās aptāvis liecina, ka jaunos cilvēkus daudz mazāk interesē produktu kvalitāte un izcelsme. Un tādēļ, domāju, es skolas varētu eh, spēlēt eh, savu lomu šajā programmā, bet varbūt mēs par daudz prasam no skolām. Vajadzētu, vajadzētu padomāt, kāpēc jauniem cilvēkiem ir daudz globālāks skatījums nekā mums šajā komitejā attiecībā uz lauksaimniecības projektiem. Mums vajadzētu paraudzīties, eh, ko tad domā jaunie cilvēki, un es vēl visu to labāko referentām šai sakarā. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu komisijas eh, pārstāvim. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu eh, pateikties par sniegto atbalstu mūsu reformai, ko teica referenta kungs, un es domāju, ka šis atbalsts ir ļoti svarīgs, jo šobrīd mēs strādājam, gatavojot jauns likumdošanas priekšlikums. Tātad jūsu ziņojums noteikti uh, ir no, pareizajā brīdī. Pavisam ātri. Mēs zinām arī, ka ir svarīgi atbalstīt galvenokārt kvalitatīvus produktus, kam ir augsts pievienotā vērtība, bet šeit mums ir uh, jārunā arī par uh, paaugstinātiem standartiem, kas būtu jāievēro visiem lauksaimniecības produktiem. Tātad mums ir jāsniedz šis atbalsts atbilstoši tirgus prasībām un eh, jāzina arī uh, Eh, kāda ir eh, produktu situācija tirgu gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Un mēs eh, piekrītam arī referentam un citiem komitejas deputātiem, kur izteicās par īsajiem piegādes ceļiem, par vietējiem tirgiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un šī prioritāte noteikti ir jāuzsver, finansējot arī lauka attīstību. Un vēlreiz priekšādātāja kungs, paldies un paldies par pausto atbalstu. Paldies, Jose. Un tagad došu vēl vārdu Žozebavē. Jā, vienkārši es gribēju pasniegt, ka, protams, darbs ir sācies, es gaidu uh, grozījums, kas ļaus mums pastiprināt šo darbu, un jau, kā jau komisija teica, šis darbs uh, būs eh, tāds, kas būs ļoti konkrēts ieguldījums komisijas darbā, kas varēs izteikt konkrēts priekšlikums. Tad, tad es ceru, ka mūsu darbs eh, būs auglīgs un to varēs ņemt vērā komisija. Tātad par kvalitāti varbūt bija daži pārpratumi, tie ir konkrēti eh, svarīgi jautājumi. Tātad, kad mēs runājam par tirgiem, kuri ir krīzē, uh, Tātad šīs budžeta pozīcijas eh, tika izmantotas, lai vispirms pārdotu pārpalikumus un pēc tam risinātu krīzi. Tagad mums ir jāmaina. Tagad mainās šī situācija, tātad eh, krīzes situācijā mēs vairs nerīkojamies šādā veidā. Tātad, eh, manuprāt, te ir pozitīvas atšķirības. Tātad mēs cenšamies atbalstīt kvalitāti tā vispārīgāk bet arī nosakām kritērijas, kas būtu identificējami gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Tātad atbalsts krīzes periodā jā, bet šajā kontekstā nē, kā tas bija. Un uh, šajā kontekstā mēs diskutējam arī par KLP un uh, jādomā par to, lai mēs šeit nešajauktu, nesajauktu divas lietas un nepieliktu šo ne negatīvo aspektu šim jaunajam projektam. Bove, e eh, Lielas paldies, lielas paldies referentam Žozē Bovēkungam, un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, astotā punkta. Džulija Gerlinga ir referente, viņa mums ir pievienojusies, tātad te ir un par uzskaits noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā siltumnīca efekta gāze emisijām un piesaist, kas rodas darbībās, kur saistīts ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un meža saimniecību. Un tātad tagad runāsim par atzinumu projektu, ko sagatavojas Gīrlings kundze par komisijas priekšlikumu attiecībā uz lēmumu, uzskaits noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīs efekta gāzu emisijām un piesaist, kas rodas darbībās, kurš saistīts ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību. Priekšlikums izveido tiesisku regulējumu, kas ir ļoti būtisks, lai uh, LULUCF eh, nozara tiktu iekļauta 20% siltumnīca efekta gāze emisiju samazinājumu mērķī. Un tagad es došu vārdu Gilings kundzei referentē, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Šis ir relatīvi īsts ziņojums un eh, tāds ļoti skaidrs saprotams, tā kā nebūs nepieciešams ilgs laiks, lai to apspriestu. Uh, Pašā sākumā es gribētu sacīt, ka es tik tiešām domāju, ka, lai gan te viss ir skaidri un gaiši saprotams, šis ziņojums tomēr ir ārkārtīgi svarīgs. Un ir būtiski saprast, ka. Ja mēs īstenosim uzskaitu attiecībā uz siltumnīca efektu gāzu emisijām zemes izmantošanai zemes izmantošanas mājām mežsainiecības nozarei, tad mums ir um, tas jāsāka darīt pār, pareizi, jo mēs nevēlamies, lai mums būtu strīdi un argumenti attiecībā uz to, kā mēs šos skaitļus iegūstam. Tā kā es domāju, ka vispirms būtu jāvienojas par šo te kārtību un tikai pēc tam mēs varam sākt, uz, uzsākt izmantot nākotnē šos te datus un skaitļus. Uh, un te nu mums ir pavērsies iespēja to izdarīt. Es apsveicu komisijas lēmumu, es saprotu, ka tas ir tāds ambiciozs solis, un tas ir solis pareizā virzienā, bet es esmu arī tekstā ieviesus vairākas izmaiņas, un es par to gribētu tagad īsumā runāt. Pirmā ļoti nozīmīgā joma ir, runa, eh, ir par uh, nacionālajiem rīcības plāniem. Tas ir uh, ceturtā pielikuma desmitais pāns. Es domāju, ka vajadzētu svītrot šos nacionālos rīcības plānus, jo, manuprāt, tie ir pārāk tālajoši. Ja tiem tekstā jāpaliek, nu tad te vajadzētu tomēr kaut kādu brīvprātības principu. Uh, tālāk sešu mēnešu uh, termiņš izstrādāt šos te abus nacionālos plānus, man šķiet, ka tas ir pārāk īsts termiņš un tas ir pārāk magnējs mehānisms. Uh, Es domāju, ka šis jautājums var, ka varbūt vadošā atbildīgā komiteja nedomā tāpat kā es, un tāpēc būs jāpie, jāvienojas par kaut kādu kompromisu, bet, nu, es domāju, ka tas ir tas punkts, ar ko es gribētu sākt. Vēl viens ļoti būtisks jautājums šajā atzinumā ir uh, LU, LUCF saskaņošana ar startautiskām konvencijām, īpaši Durbāns konvenciju. Es atzīstu, ka šīs priekšlikums ir sarakstīts pirms eh, kop 17 lē, galīgā lēmuma Durbānā, un tāpēc es centos šo tekstu saskaņot ar komisijas, eh, tā lai komisijas teksts būtu saskaņots ar Durbāns konvenciju. Uh, Otrajā pantā ir dažas izmaiņas un devītajā pantā par uzskaits noteikumiem attiecībā uz um, dabiskiem traucējumiem arī ir zinām grozījumi. Un visbeidzot par deleģētiem aktiem. Lai arī es saprotu, ka deleģēto aktu jautājums ir tāds delikāts un pagātnē jau ir bijuši strīdi starp institūcijām, es esmu izlēmusi tomēr izdarīt grozījumus attiecībās komisijas priekšlikumu. Dažos gadījumos es esmu svītrojusi komisijai šādas tiesības, piemēram, 4. pantā par vispārējiem uzskaits noteikumiem un 6. punktā par uh, uzskaits noteikumiem mežsēmniecībām. Un, piemēram, 9. pantā, 5. punktā es esmu izmantojusi tekstu redakciju nelielas izmaiņas. Mēs, es esmu svītrojusi deleģēto aktu nosacījumu, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka tas e, ir tāds ļoti politizēts jautājums un tāpēc vajadzētu īstenot e, parasto likumdošanas procedūru un tādējādi līdzlikumdevējiem būtu iespēja pāraudzīt šo procesu. Nu, un tas arī viss no manas puses. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad būs diskusijas. Koordinātori atceraties, ka mums būs sanāksme, tad, kad šī sanāksme mums beigusies. Tagad došu vārdu Palsens kundzei. Paldies! Es gribētu pateikties referentei par um, urbanizāciju, deurbanizāciju, ja tā varētu teikt, šajā priekšlikumā. Tas ir lielisks um, variants. Uh, Eiropā, kad mēs runājam par meža saimniecību, jāatceras, ka ir milzīgas atšķirības starp, piemēram, meža problēmām, kas pastāv dienvidos un um, meža saimniecību Eiropas ziemeļdaļā. Dienvidē Eiropā galvenokārt um, ir jārunā par uh, koku stādīšanu un par uh, koku aizsardzību, tātad meža ugunsgrēki un sausums apdraud mežus uh, Eiropas dienvidos. Tās ir problēmas, kas uh, parādās regulāri. Kas tagad notiek, piemēram, mm, Eiropas dienvidos, tur no, ir meža ugunsgrēki un tā ir arī milzīga klimata problēma. Uh, Tātad saglabāt mežus eh, ir izšķirīgi svarīgi. Bet eh, vienas valsts realitāte nav citas valsts realitāte. Piemēram, mūsu valstī ir pilnīgi atšķirīgas problēmas. Kad mēs runājam, piemēram, par eh, CO2 uztveršanu, mums ir pārāk daudz ūdens mūsu valstī Un tāpēc es gribētu lūgt, mēģināsim rast kompromisus. veidojot kopīgus noteikumus, bet uh, ir jāapzinās, ka šiem noteikumiem būs uh, jāpiemērojas dažādām realitātēm, un tāpēc uh, šeit uh, ir jāparedz arī tāda vietējā dimensija šeit. Paldies! Paldies vicepriekšsēdētāji Polsens kundze, tagad Kestingers kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentei par paveikto darbu. Un es uzskatu, ka tā pieeja, ko viņa ir izvēlējusies savā ziņojumā, tiešām ir ļoti laba. Mērķi, manuprāt, ir uh, pilnīgi neapstrīdami, kas ar šo LULUCF tiek uh, uzspr, nosprausta. Uh, Bet um, bieži vien mēs uh, zinām, ka nevienmēr labi nodomi labi arī īstenojas, un tāpēc uh, man liekas, ka ļoti labi, ka referenta norāda uz to, ka ir jābūt pareiziem skaitļiem, un šī piedāvātā indikātoru sistēma, manuprāt, uh, noteikti ir jāpārstrādā, jo ko mums, ko mums obligāti ir jānovērš, un arī Pausens kundze to pieminēja, tātad Eiropā mums ir milzīgas atšķirības mežsaimniecībā. Uh, Tātad tādās jomās, eh, kur eh, meža saimniecība ir mazīgs potenciāls, piemēram, ražojot biomasu, eh, tur nedrīkst pieļaut kļūdas. Tātad es gribētu norādīt, ka to nedrīkst pieļaut. Un milzīgas bāžas man ir arī par uh, birokrātijas slogu, kas varētu rasties šīs sistēmas ieviešanas rezultātā. Un šeit gribētu tiešām uh, norādīt, ka jābūt ļoti piesardzīgiem, jo uh, skatoties, kādas tagad ir sarunas un uh, reformu plāni, uh, šeit uh, varētu saskarties ar milzīgu birokrātiju lauksaimniekiem un mežsaimniekiem un uh, izmeks un ieguvama uh, Eh, analīze šeit diezko spīdoši neizskatās. Un kas attiecas uz eh, nacionālajiem rīcības plāniem, tur var atbalstīt pilnīgi to, ko teica referente. Es pilnīgi noteikti atbalstu tādas stimulēšanas sistēmas, un kad mēs runājam par pienākumiem un obligātām prasībām mūsu eh, ražošanas uzņēmumiem, tas eh, var dot tikai tādu mērenu labumu. Ja mums izdotos eh, radīt vides un lauksainiecības jomā tādas stimulēšanas sistēmas, es domāju, tas eh, dotu daudz lielāku labumu nekā mēs, ja mēs obligāti uzliktu prasības lauksaimniekiem un mežsaimniekiem. Un šeit komisijai vajadzētu arī piesardzīgai būt neiejaucoties pārāk uh, dalībvalstu kompetencēs. Varbūt to varētu attiecīgi pielāgot tekstā. Paldies. Elizabete, olevole. Paldies, Elizabetei. Agņā kungs. Un pēc tam Mērīt Magīnes. Priekšsēdētāji, jūs zinat, ka no manis jūs varat sagaidīt pavisam cits domas šajā jomā. Šis darba kārtības punkts uh, jau saucas uh, tā, ka katram lauksaimniekam jānoskurinās. Te ir runa par uzskaits noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīca efektu gāzu emisijām un piesaist, kas rodas darbībās, kur saistīts ar zemes izmantošanu. Vārds birokrātija tikai pieņems jaunu nozīmi. Lauksaimniekam jāsaprot, cik daudz uh, eh, emisija tad rodas no viņu lopiem, un tad vienkārši jāpiesaista šīs te emisijas. Bet, uh, Bet eh, kā tad to visu var izdarīt? Ne nu, jau pirmo reizi zaļie lobbyisti apgrūtina to lauksaimnieku dzīvi, kurus viņi sakās atbalstām. Nu, te ir vēl runa par eh, mitrājiem un uh, lietus mežiem. Nu, šie te lobbyisti it kā cenšas to sag saglabāt. Bet es domāju, ka šis jēdziens, jeb, jeb kas, kas uh, aug fermā, piesaista CO2 un jo vairāk tā ir pieejama, tad šo CO2 ir pieejams, jo ātrāk aug lapība un zāle. No nu, atmosfērā jau situācija ir mainījusies pēdējo gadu laikā, un neraugoties uz to, kā lietas ir attīstījušās, tas, ko eksperti ir solījuši saistībā ar uh, ciltumnīca efektu gāz, gāzēm, uh, tas nav piepildies, nav mums tās siltās vasaras, un es redzu, ka mums tagad ir ļoti, ļoti liels lietus gāzes, un aprīlī un jūnijā zem vairāk līst, un rietuma Anglijā cilvēki arī saka tas, ka man, maniem lauksaimniekiem, ko, ka uzliek šādas, šādas logu, tiem draudz sabrukums. Uh, Un es domāju, ka tas, ka neviens nevarēs izmērīt, eh, cik liels ir metāna emisijas no manām aitām, tad, eh, tad tā būs kā tā izgāšanās, un tāpēc vajadzētu ieviest jaunu ierīci, kas mērītu smaku. Paldies! Un tagad mērīt man Gīnes, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Paldies Girlings kundzei par ļoti samērīgo prezentāciju un arī par šo ziņojumu. Ir ļoti grūti nepiekrist tam, ko Agņos kungs sacīja attiecībā uz lauksaimnieku reakciju pret šo priekšlikumu. Mana reakcija robežojas ar ko līdzīgi. Es būtu nobežījusies par to, kā praktiski varētu īstenot to, kas te tiek ierosināts, un es gribētu aicināt kolēģis, kas nav komisijas lēmumu izlasījuši, to izdarīt, tādēļ, ka tas tik tiešām nozīmē ļoti lielu darbu lauksaimniekiem papīru ziņā. Un uh, te, tas tik tiešām varētu būt ļoti nogurdinoši lauksaimniekiem. Un varbūt, ka komisijai ir labi iemesli tā rīkoties, bet es gribētu teikt, ka birokrātija lauksaimniekiem te tikai pieaugs. Nu, piemēram, ideja par rīcības plāniem mēs piekrīt Gerlings kundzes pieejai, man šķiet, ka tā ir pārāk smagnēja. Bet man ir vēl viens bažas attiecībā uz to, vai mēs vispār varam, vai mēs spējam šīs te lauksaimniecības darbības um, kuras izraisa emisijas, eh, pareizi uzskaitīt. Mēs te runājam par, eh, par, eh, par ganībām un par to, šo jauno noteikumu ieviešanu 13. gadā. Es nezinu, vai tas ir vispār iespējams, un tāpēc es lūgtu komitejai ļoti rūpīgi izpētīt šo lēmumu. Es zinu, ka arī mm, vidas komiteja to pēta. Manuprāt, šis ziņojums varētu negūt to uzmanību, kāda ir vajadzīga. Tāpēc paldies Gilings kundzē par tādu ļoti samērīgo prezentāciju, un es arī gatavojos nāklējā dažiem grozījumiem, lai mēs paceltu šo diskusiju līmeni un uh, lai uh, tas uh, neaiziet secen bez grozījumiem. Paldies! Paldies Mērīdai! Ļoti vietas priekšlikums. Tiešām visiem vajadzētu ļoti uzmanīgi iz, izlasīt šo te komisijas priekšlikumu. Komisijas vārdā tagad došu vārdu Olsenkungam no Vītas ģenerāla direktorāta. Paldies! Nē, es esmu no klimata ģenerāla direktorāta. Vispirms paldies referentei par lielisko darbu. Šis tiešām ir tāds ļoti smagnējs fails, te ir daudz tehnisku elementu un daudz tehniski savienu, no, eh, saīsinājumu, kas nāk no starptautiskām sarunām, bet es domāju, ka referenti ir ļoti labi uztvērusi mm, šo te būtību. Un kā jau te tika teikts, te ir runa arī par, eh, par šī, šo te organizāciju, tā kā paldies viņai par to. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka Šis priekšlikums ir par lēmumu, nevis par uzskaits noteikumiem. Tā kā tas attiektos uz dalību valstu ierēģiem, uz uzskaits sistēmām. Te ir runa par uzskaits sistēmām, kas praksē uh, nu, ļoti vienkārši izsakoties, būtu par to, kā dalība valsts var pierādīt, vai tā seko līdz šiem skaitļiem. Te nav nekāda politiska pasākuma un nekādas birokrātijas sloks lauksaimniekiem šajā lēmumā, šajā priekšlikumā netiek uzlikts. To es gribētu skaidri norādīt. Kas notiek politiskā kontekstā, nu tas jau ir atklāts jautājums, bet te ir runa tikai par savu salāgošana ar Durbānas lēmumiem un par to, kā to visu savietot kopā valdības sistēmā. Paldies par jūsu labajiem komentāriem, un mēs uh, ar prieku gaidīsim arī tālākas diskusijas par šo dokumentu. Paldies jums! Paldies! Klimata ģenerāla direktorāta pārstāvim, un tagad es atkal došu vārdu Gēlings kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Rēģēt uz komentāriem. Te, protams, ir jautājumi par mežsaimniecību, un es esmu ļoti, ļoti priecāšos saņemt grozījumus, un, protams, ka te ziņojumā daudz ko vēl var paveikt. Es pilnībā piekrītu tam, ka pastāv atšķirības starp reģioniem, un mums ir jāraugās, lai tas viss te būtu izklāstīts. Paldies par jūsu komentāriem! Mans kolēģis Aņukungs nekad nav bijis laipns pret mani, es jau pie tā esmu pieradusi. Es vienkārši gribētu teikt, ka klimata ģenerāldirektorāts ir norādījis, ka te nav runa par atsevišķām, uh, atsevišķu lauksaimniecību uzskaitas sistēmām, bet gan par valdības uzskaitības sistēmu, un es pilnībā saprotu šo loģiku, bet es arī tikpat labi saprotu Agņokunga teikto un Magineses kundzes iebildums, ka ja viss norisināsies pēc plāna, tad galu galā tam būs ietekme uz to, kā klimata vai vidas ģenerāla direktorāti domās un centīsies organizēt individuālās zemes īpašnieku vai zemes zem, lauksaimniecības uzņēmumu aktivitātes. Un tas ir skaidrs, ņemot vērā visus KLP ziņojumus, tā tas vienmēr notiek. Un tāpēc es domāju, ka man uz maniem pleciem lauksaimniecības komitejas vārtā gulsts atbildība censties padarīt šo te pieeju pēc iespējas eh, skaidrāku un nepārprotamāku. Es tikko esmu ieradiesies no diskusijām Envi komitejā. Viņi vēlas, lai tas viss būtu daudz sarežģītāks, daudz preskriptīvāks. Uh, Es domāju, ka mums būtu jābūt ļoti stingriem savie nostājā, un tāpēc man atbild uz to ir tāda ļoti skaidra un saprotam. Protams, nākotnē mēs atkal runāsim par šo jautājumu, tad, kad būsim uh, tikuši galā ar pamata šo vispārējo uzskaits procedūru. Paldies! Liels paldies referentē, saka priekšsēdētājs. Alberts Des pavisam īsi grib komentēt, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Man būtu viens jautājums referentē. Es tikko lasu, ka agrāk Ziemeļamerikas kontinentā bija 200 miljoni bizoņu, un viens šāds dzīvnieks eh, izdalīja milzumu daudz metāna gāzes, un tagad šobrīd ir saglabājušies tikai 300 uh, eh, bizoņu, un man ir jautājums, vai e, tā ir cīņa pret uh, siltumnīcas gāzu uh, emisiju un klimata pārmaiņām? Referents kundze, nejūtieties spiest atbildēt uz šo jautājumu. Labi, paldies, paldies visiem! Tagad es gribētu jums atgādināt, ka grozījuma ter iesniegšanas termiņš ir 4. septembris 2012. dienā. Tātad līdz tam laikam jāiesūt grozījumu Girlings kundz ziņojumam. Un vēl Attiecot, attiecībā uz Bovēkungu pirmo ziņojumu grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. augusts. Un tagad komitejas sanāksme tiek slēgta. Rītdien pulkstens 9.30 atsāksim, 9 atsāksim darbu. Un tagad es gribētu lūgt koordinātors palikt zālē. Un gandrīz nekavējoties sāksim koordinātoru sanāksmi. Savukārt rītdien komitejas sanāksmi atsāksim pulkstens 9.30. Paldies!